morning. Good morning, everybody. Labrīt visiem, dāmas un kungi, cienījamie kolēģi. Hello. Sāksim sanāksmī, Libijas komitejas rīta sanāksmes daļu. Kā ierasts, priekšā tā ir paziņojumi vispirmām kārtām budžeta apsvērumu dēļ prezidents ir izlēms Eh, ieplānot komitejas sanāksmes, Libas eh, komitejas sanāksmes jūnijā un septembrī, tur ir jauni datumi, jūnijā, trešdienā, 20. jūnijā attiecīgi, 9 no rīta un 3 pēcpusdienā. Ceturtdiena, 21. jūnijas arī rīta un pēcpusdienas sanāksmi, tātad 9 un 2003. Tālāk septembrī, trešdienā, 19. septembrī, arī rīta un pēcpusdienas sanāksmes, un arī 20. septembrī. Liba koordinātori ir vienojušies par šiem jaunajiem laikiem ar rakstiskajā procedūrā. Nav iebildumi, tad jaunais laika grafiks ir apstiprināts. Un tagad ķersimies pie darba kārtības devītā punkta par lēmumiem laulāto mantisko attiecību lietās. E, referente ir mūsu kolēģe Evelīna Gebharta. Un būs kopīgs debats, iekļaujot arī desmito punktu, kur ir runa par lēmumiem lietās par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām. Referents ir Maikls Kešmans. Jādomā par atzinumu projektiem un jāizlem, kāds būs termiņš grozījuma iesniegšanai. Tādēļ es piedāvātu vispirms uzklausīt uh, Kephards kundzi par vainojumu uh, lalāto mantisko attiecību lietās, un pēc tam būs diskusija arī ar Kašmanu kungu. Vēlos informēt, ka 7. martā komiteja, kas ir atbildīga par mantiskajām sakām reģistrētu partnera attiecību lietās ir iesniegusi parlamenta priekšādātājiem lūgumu arī Eiropas Savienības pamatiesību aģentūrai par to, kā komisijas priekšums par reģistrētu partnerācijām mazskajām sakām iespējams pārkāpj uh, likumu pret diskrimināciju un 21. pantu Eiropas pamatiesību hartā. Un nu, tad uzklausīsim Gebhartas kundzi lūdzu. Äh, äh, Lielas paldies mm, par šo ievadu. Kašmēna kungs un es strādājām roku rokā, un šī iemesla dēļ mēs priecājamies äh, dzirdēt, ka būs kopīgas diskusijas ar komisiju. Uh, Mēs patiesi uzskatām, ka ir svarīgi jau no paša sākuma izdarīt izvēles attiecībā uz mantisku attiecību lietām, laulāto gadījumā un tāpat arī partneru attiecību mantiskajām sakām, tā lai tur būtu attiecīgs regulējums, un e, mēs nesaprotam, kāpēc ir divi komisijas priekšlikumi, jo diskriminācija, kādu mēs atklājam, nevar tikt pieņemta Eiropas Savienības līgumā. Un um, tekstā ir paredzēts, ka mēs skatām reģistrētās partnerattiecības tieši tāpat kā citas. Mēs priecājamies, ka diskusija var notikt arī galvenajā komitejā, jūrī komitejā, tika pieņa, pieņems lēmums pārbaudīt, vai uh, nebūtu iespējams kopīgi mm, šos abus divus priekšlikumus skatīt, un mēs varētu komisijai lūgt e, izdarīt vienu vienīgu priekšlikumu, un ja tas tā notiktu, tad es ļoti prieci, priecātos. Nu, pat ja vienam no mums vajadzētu atteikties no referenta lomas, bet es domāju, ka mm, tas nebūtu tik svarīgi. Uh, un tāpēc jau nestrīdēsimies savā starpā. Nu, tādu mēs redzam šīs lietas. Iespējams, arī Maikau mums vajadzētu arī šeit komitejā vienoties par vienu priekšlikumu, lai liktu saprast, ka atbalstām jūri komiteju. Mēs vēl nezinām, kāds ir komisijas, ko, jūri komitejas laika grafiks. Komisijas priekšlikuma mērķis ir noteikt atbildību, vai runa būtu par laulāto mantisko attiecībām un uh, par uh, sādāli, pārobežu lietās ir um, šķiršanās un vai reģistrētās partnerattiecības tiek um, uh, la, izbeigtas, un arī gadījumā, ja laulātais mm, mirst, un mm, šie gadījumi netiek skatīti vienādi nāves un šķiršanās gadījumā, un laulāto mm, gadījumā ir īpaši nosacījumi. Runa šeit ir par laulāto īpašumu, bet reģistrēto partnerattiecību gadījumā nu, te nav īsti skaidrības par atbildību, un šī iemesla dēļ mēs esam nolēmuši vienkāršot šīs procedūras tā, lai būtu skaidrāka situācija. Grozījuma projektā, ko es piedāvāju, es esmu koncentrējusies uz galvenajiem punktiem. Pirmkārt, ir informēšana pienākums informēt. Tas ir ļoti būtisks aspekts, jo īpaši šķiršanās gadījumā. Atbildīgai tiesai ir jālemj atkarībā no konkrētās valsts likumdošanas, un te jautājums ir par to, eh, par kādas valsts likumdošana tiek izmantota. Ja abi partneri piekrīt, tad nav grūtību. Var Uh, izvēlēties, bet ir svarīgi šajā jomā skaidri pateikt, ka abiem partneriem jābūt informētiem par sekām. Nevarētu būt tā, ka viens partneris izvēlas kādu valsti, un otram ir jāpieņem. Tas, tas ir ļoti svarīgs punkts, kur vēlamies stiprināt šajā priekšlikumā. Šāda diskusija mums jau ir bijusi arī citās mm, mm, jomās, mm, piemēram, arī šķiršanās tiesībās, izvēloties iestādi, kurā tiks izšķirta uh, izšķiras partneru attiecības. Un Eiropas komisija kādā citā jomā arī neņem vērā diskusijas, kas jau notikušas parlamentā, tāpēc es vēršos pie. pie komiteja, lai skatītu, kas ir eh, darīts jau citās jurisdikcijos. Piektajā pantā šeit eh, Maikls un es, mēs eh, diskutējām, nepieciešams tā, lai skaidri tiktu teikts, ka šajā jomā mm, tiek ievērot chronoloģiska kārtība. Maikls teica, ka angliski viss ir ļoti skaidrs, bet vāciski, vācu versijā tas tā nav. Tāpēc es aicinātu eh, pievienot arī tekstu vāciski, tā lai juridiski arī vācu versijām tiktu šī lieta skaidrota. Acīm redzot, angliski, angļu valoda ir tāda niansētāka un skaidrāka. Šī iemesla dēļ mums arī bija diskusija, jābūt ļoti uzmanīgiem šajā, šajos jautājumos. Tātad, kad m, mm, abi partneri neizdara kopīgu izvēli, būtu nepieciešams tāds chronoloģisks saraksts. Uh, nevajadzētu būt tā, ka vienam partnerim ir lielāks svars nekā otram. Mēs arī vēlētos, lai būtu papildu izvēles iespējas. Proti. Pilsonība. Mm, pilsonības jautājums, piemēram, kāds ir eh, īrijas vai apvienotās karalistes pilsonis, un kad abi partneri rezidē kādā Eiropas Savienības valstī, viņi varētu eh, vēlēties mm, prasīt tā, lai šīs valsts eh, likumdošana arī tiktu izmantot. Nesaprotu, kāpēc tas neparādās tekstā. Mm, tieši tas pats sakāms par 16 pantu, pirmo punktu. Un te atkal tiek teikts, ka valsts, kurā laulība ir slēgta, nu, vajadzētu būt tā, ka šī likumdošana varētu tikt ņemta vērā laulību gadījumā. 12. grozījums. Šeit mēs arī esam ierosinājuši to, ka valsts, kur eh, te ir runa par valsti, ar, ar kuru abiem laulātajiem ir visciešākā saikne. Tad, tad vieta, ar kuru abiem laulātajiem ir patiesa saikne. Nu, vajadzētu atstāt uh, Eh, zināmas izvēles iespējas laulātajiem, jo ir dažādas iespējas, ir iespējams arī, hm, ka tā ir eh, tāda laulība, kas nav noslēgta klātiene eh, darba apstākļu dēļ vai citu, un jāļauj iespēja laulātajiem izvēlēties tiesību aktus hm, tai valstī, ar kuru tiem ir, kura visciešākā saikne, piemēram, kur viņi tikās vai kur viņi abi kopā ir dzīvojuši un tā tālāk. Jāņem vērā visas šīs iespējas. Nu, tā, tāds bija mūsu nodoms. Par to mēs domājam šajā grozījumā. Vēl viens grozījums ir par kop pēdējo kopīgo pastāvīgo dzīves vietu. Manuprāt, te pat nav nekas daudz jāstrādā. Nu, jāskaidro, es eh, arī neiedziļināšos katrā priekšlikumā, kur piedāvāju. Tālāk vēlētos pievērsties 17. grozījumam. tās dalībvalsts tiesību aktus, ar kuru abiem laulātiem ir visiešākā saikne, ņemot vērā visus apstākļus, vai ja šādus tiesību aktus nav iespējams noteikt. Nu, te jābūt ļoti skaidrai definīcijai. Un šeit arī ir runa par tās valsts tiesību aktiem, kurā laulība ir slēgta, nu, manuprāt, tas ir acīm redzams jautājums. Nu, tas bija svarīgākais, manuprāt. Un te ir 25 grozījumu priekšlikumu, un es nedomāju, ka būtu nepieciešams iepazīstināt ar katru grozījumu. Ja ir kāds neskaidrāks punkts, tad kolēģi var uzdot jautājumus. Es domāju, ka mēs kopā ar Maiklu ļoti labi esam sadarbojušies un esam kopīgi strādājuši pie grozījumiem, lai tos harmonizētu. Es zinu, ka kom, jūrija komiteja vēlas apvienot šos tekstus un uh, mūsu darbā ir paredzēta iespēja arī apvienot šos tekstus bez grūtībām un, un ceru, ka arī mūsu komiteja to vēlēsies. Paldies! Paldies, Gebhards kundzei! Un tagad par otro ziņojumu šajās kopīgajās debatēs uzklausīsim kolēģi Maiklu Kašmanu par matkajām sekām reģistrētās partnerattiecībās. Lūdzu, Kešman kungs. Paldies, priekšsētājs. Domāju, visvieglāk ir teikt, ka Gebhards kundze jau visu pateikusi. Mēs esam pilnīgi vienisprātis un tā pieeja, ko izmantojam, ir uh, saskaņotības pieeja. Proti jānodrošina, ka grozījumi kuri viņas prāt nodrošina precīzāku tekstu viņas skatītajā dokumentā, nu, uzskatu, ka tie, šie grozījumi ir attiecināmi arī uz manu atzinumu. Ir ļoti svarīgi pastiprināt tos principus, par kuriem Evelīna jau runāja. Protams, man prieks par komisijas priekšlikumiem par to, ka jāharmonizē mantiskie jautājumi visā Eiropas Savienībā priekšlikumi ir ļoti savlaicīgi, nepieciešami un atbilst Stokholmas programmai, kuras mērķis ir radīt brīvības, drošības un tiesiskuma jomu, un lai šāda uh, zona pastāvētu, tad uh, ir jābūt iespējai pārvietoties šajā zonā bez tiesību zaudējumiem. Un it īpaši šajā civilo partneru attiecību gadījumā Tas palīdzētu tūkstošiem pāru, kas izmanto brīvas pārvietošanās iespējas, lai dzīvot un strādāt citās valstīs, kas parasti nav viņu uh, dzimtās valstis. Bet, kā Evelīna jau teica, nav vajadzīgi divi atsevišķi priekšlikumi. Vienlīdzības principi likuma priekšā ir vieni un tie paši. Gan mana līdz uh, referente, gan referents Juri piekrita, ka šie divi priešlikumi ir jāapvieno, un tas ir ļoti svarīgs komentārs. Un tādēļ es atbalstu jūriju prasību pamattiesību aģentūrai par to, lai tā izpēta, vai šādu divu priekšlikumu piedāvāšana ir saskaņā ar līgumiem un pamatiesību hartu. Un es eh, ļoti gaidu, kāds būs kā lēmums šajā lietā. Mana atzinuma mērķis ir lai reģistrētu partnerveicību manskie jautājumi tika risināti tādā pašā līmenī kā laulību gadījumā. Un e, arī izmaiņas ir līdzīgas kā Evelīnas piedāvātās detalizētākais ar ieviesu izvēli apsvērumā izvēlēties ties, at, piemērojumus tiesību aktus. Komisijai arī vajadzētu informēt visi ieinteresētās puses tas ir attiecīgais grozījums norādīts, ja jums ir tiesības, bet jums nav informācija par to, ka jums tādas ir, kā tad jūs varat tās izmantot. Tāpat mēs atbalstam nediskriminācijas principu, noliedzot jebkādu diskrimināciju regulas piemērošanā un arī par personīgajām mantām, piemēram, arī par vārda maiņu, kā tas tiek skatīts regulējumā. Tāpat mēs piešķiram jurisdikcijas izvēle tāpat kā laulātiem pāriem, un tas ir redzams 13. un 14. grozījumā. Par reģistrētiem partneriem mēs ļaujam izvēlēties piemērojamos tiesību aktus tāpat kā laulātie pāri var, izvēlēties, var izvēlēties, bet, un tas ir svarīgs ierobežojums, izvēlētais tiesību akts var būt tikai tās valsts tiesību akts, kura jau atzīst reģistrētas partnerattiecības, un tādēļ tas nevar būt tāds apvērs mēģinājums likt dalību valstīm atzīt reģistrētas partneru attiecības. Diemžēl mēs to nevaram darīt līguma dēļ, tiesiskā pamatojuma dēļ un tādēļ, ka ir konkrēti ierobežojumi, kas uh, mūs uh, ierobežo saskaņā ar tiesisko pamatu. Mēs uh, svitrotu to daļu, kur uh, dalību valstis piemērotu jebkuru normu šajā regulā pēc saviem ieskatiem. Tas ir pilnībā nepieņemami, lai uzlabotu kopējo tiesisko noteiktību. Ir attiecīgi 11. un 12. grozījums. Un nu, noslēgumā var teikt to pašu, ko teica Evelīna. Pilnībā varu piekrīst Debhards kundzei, mēs ļoti cieši sadarbojāmies. Tomēr šis ir atzinums procedūrai pie kuras eh, parlamentam ir tikai kā eh, padomnieka loma. Es ceru, ka nākotnē tas mainīsies, bet ir svarīgi, lai mēs parlamentā nosūtītu visu skaidrāko signālu, ka līdztiesība ir mūsu Eiropas Savienības pamatvērtība. Ja mēs to neatbalstam un neveicinam, kā gan mēs varam cerēt, ka citi mūs uztvers nopietni. Procedūra ir vienprātība padomē pēc eh, konsultācijām ar parlamentu saskaņā ar 81. pantu trešo punktu līgumā par Eiropas Savienības darbību. Līdz ar to iespējams veto no jebkura nacionālā parlamenta puses varētu tikt izteikt sešu nedēļu laikā pēc pieņemšanas. Es ceru, ka tā nenotiks, es ceru, ka padomu būs pietiekami atjautīgas un sapratīs, ka šie priekšlikumi ir ļoti saulaicīgi un ļoti nepieciešami. Un tāpat arī ceru, ka uh, pastāvīgie pārstāvji no nacionālajām valdībām to apzinās. Un tie, kas ir, tā teikt, progresīvi šajās lietās, viņiem ir pienākums ņemt virsroku diskusijās padomēs. Tas būtu viss no manas puses. Esmu gatavs uzklausīt jautājumus, lai gan nevaru solīt, ka uz visiem varēšu atbildīt. Paldies, Kašman kungs! Varbūt citas institūcijas, komisija, padome. Uh, vēlas ko teikt, vai tomēr nē, par to, ko teica mūsu runātāji. Varbūt komisija vēlas ko teikt īsumā, pirms mēs uzsākam diskusijas starp eh, deputātiem. Jā, komisija, labrīt visiem, paldies, un paldies arī abiem referentiem par sagatavotajiem ziņojumiem, par kuriem viņi iepazīstināja šodien, un piedāvātajiem grozījumiem. Paldies arī to, ka Viņi atbalsta šos priekšlikumus, uzsver, ka tie ir nepieciešami un savlaicīgi. Patiesi pirms gada komisija pieņēma abus priekšlikumus kā pakotni, lai uzsvērtu, ka komisija ir apņēmusies atvieglot pilsoņu ikdienas dzīvi, neatkarīgi no tā, vai viņi ir salauzti vai reģistrēti partnerattiecībās. Mēs esam pateicīgi prezidentūrām, kas līdz šim ir skatījuši abus priekšlikumus kopā un paralēli. Abiem priekšlikumiem ir vieni un tie paši mērķi, proti nodrošināt pilnīgi skaidrs eh, nos, eh, noteikumus jauktu pāru gadījumā, kad ir no dažādām valstīm partneri, un it īpaši tad, kad eh, šie pāri šķirās, pašķirās, vai arī viens no uh, Um, partneriem uh, iet bojā. Un mums ir jāatbild uz trīs jautājumiem, kurai tiesai ir jurisdikcija, kurš tiesība akcija ir piemērojams un kā tiesas nolēmums vai citas iestādes nolēmums var tikt uh, viegli atzīts citā dalība valstī. Lai atbild, atbildot uz šiem trīs jautājumiem, tiktu radīta kopēja tiesiskā uh, zona Eiropas Savienībā balstoties uz savstarpējās atzīšanas principu. Protams, var dažādi atbildēt uz šiem jautājumiem, un tas arī bija viens no iemesliem, kādēļ komisija izvēlējās nāk klājā diviem atšķirīgiem priekšlikumiem. Laulības ir ļoti uh, labi zināma lieta, kas pastāv visās dalībvalstīs, savukārt reģistrētas partnerattiecības ir, uh, tā teikt, jaunievedums ģimenes jomā, un tikai 14 dalību valstīs ir šādas uh, partneru attiecības uh, iespējamas, un tomēr arī šajās valstīs pastāv zināmas atšķirības to regulējumā. Ņemot vērā šo apstākli, arī atbildes uz šiem jautājumiem ir atšķirīgs, tīpaši jūs skatāmies uz piemērojamajiem tiesību aktiem. Varbūt tas ir nedaudz diskriminējoši, ka partner, partneriem netiek dot izvēle, iespēja izvēlēties piemēramo tiesību aktu, bet tas patiesībā ir tādēļ, lai partneriem būtu tiesiskā noteiktība, lai tad, kad viņi reģistrējas kā partneri, viņiem būtu piemērojami tiesību akti, kas attiecās uz viņu partneru attiecībām ir zināms atšķirības starp laulību un reģistrētu partnerattiecību, tādēļ Eiropas komisija uzskatīja, ka efektīvāk un vienkāršāk šobrīd būtu nākt klājā ar diviem atsevišķiem priekšlikumiem. Paldies! Paldies! Tagad sāksim diskusiju. De Jong kungs, kā ēnu referents, lūdzu. Paldies, priekšādāji! Paldies, liels paldies abiem referentiem par lieliskajiem ziņojumiem. Pavisam nesen no Eiropas komisijas saņēma atbildes uz uh, manis uzdotajiem jautājumiem. Tie bija par reģistrēto partneru tiesībām, kas izmanto savus brīvus pārvietošanās tiesības un patiesībā bija ļoti vīlies ar saņemtajām, at, saņemtajās atbildēs, jo Uh, Vicepriekšādātāja Redinga iepriekš ir teikusi, ka pārvietošanās brīvība līdzi nes veselu virkni tiesības vienzimuma partneriem. Bet tagad uh, šķiet, ka viņa savās atbildēs ir pakāpusies atpakaļ no iepriekšējās nostājas un tādēļ man šie divi priekšlikumi, tīpaši priekšlikums par reģistrētām partnerattiecībām šķiet ļoti būtisks, bet mēs nevaram īsti izmantot, it īpaši Kašmana ziņojumu, lai ieviestu apsvērumos tādus formulējumus, kas ļautu parādīt, ka pārvietošanās brīva nedrīkst radīt diskrimināciju starp laulību un reģistrētām partnerattiecībām, bet mēs uzskatām, ka uh, brīva pārvietošanās jau ir saistīta ar nediskrimināciju Un tomēr jāsaka, ka priekšlikumi paši par sevi ir ļoti labi. Man ir liels prieks par to, ka Kešmana atzinumā tie ir piedāvāts svītrot 17. pantu, kas manai grupā radīja milzīgas problēmas, jo tas ir ļoti uh, atvērts un jocīgs formulējums. Varbūt būtu nepieciešams uh, pastiprināt 1a punktu 18. pantā. Tur ir teikts, ka šāds atteikums nav pretrunā ar, pamat, ar hartu, bet ja mēs skatāmies arī uz 21. pantu, mēs varētu pieminēt it īpaši 21. pantu vai pat uh, pārņemt kādu redakciju no šī panta. Par pārējo tikai viens komentārs, manuprāt, apsvērumi abos ziņojumos, gan Gebhārta ziņojumā par 20a apsvērumu, kur tiek teikts, ka šie jautājumi jāskata savienības līmenī, nevis jau katrā atsevišķai valstī to skaidrot. Bet, ja ir šāda definīcija, tad automātiski tas kļūst par daļu no Eiropas Savienības tiesībām. Tādēļ man šita jotīgi, ka tas tiek norādīts apsvērumā. Manuprāt, pietiek, ka tiktu teikts, ka ir šis jādziens, jēdziens jādefinē, un tad arī to uh, regulētu Eiropas tiesības gal galā. Kopumā es uzskatu, ka šie abi ziņojumi ļoti, ir ļoti labi un tiks ātri pieņemt mūsu komitejā. Mrs. Intveld. Uh, yes, thank you, Chair. Um... Tagad eh, dzirdēsim koreferenti Intveldes kundzi. Paldies, es jau strādāju kopā ar Gebhardas kundzi pie cita jautājuma šajā pašā ziņojumā, un es pozitīvi vērtēju jūsu pieeju, kas ir ļoti līdzīga kā iepriekšējā ziņojumā. Pirmkārt, es noteikti gribētu aicināt uh, dalību valstis un uh, padomi sekot mūsu ieteikumiem un pieņemt uh, šo noteikumu, jo ja mēs to nedaram, tad viss paliek tiesa ziņā un šis, šī situācija nāk par labu tikai advokātiem. Lai gan doma ir tāda, ka pašiem pāriem būtu jābūt labumam no šīs situācijas. Uh, Es aicinātu apvienot divus ziņojumus vienā un aicināt Eiropas komisiju nākt klajā ar jaunu priekšlikumu, jo komisijas pārstāvs atzīmē, ka reģistrētās partneru attiecības ir salīdzinoši jaunas, un 14 valstīs, kurās tās pastāv, ir ļoti atšķirīgas bet eh, arī laulības ir ļoti dažādas dažādās valstīs, lai gan tā ir ļoti veca institūcija. Piemēram, dažās valstīs ir vienzimuma laulības, citās nav, bet eh, arī atšķiras laulāto tiesības un pienākumi. Tā tad nevajadzētu laulības skatīt atsevišķi no reģistrētām partneru attiecībām. Eh, Eiropā noteikumi, kā padarīt attiecības oficiālas, ir atšķirīgi, un es ceru, ka pat eh, ārpus šī ziņojuma, nu, ziņojuma aptvēruma beidzot, ka tās dalība valstis, kurām ir reģistrētas attiecības un vienzimuma laulības, ka vismaz šīs valstis varētu uh, vienoties par savstarpēju atzīšanu, jo tas ir pārsteidzoši, ka mēs varam savstarpēji atzīt siera un alus receptes, bet eh, ne laulības. Un būtu jāņem vērā šī jaunā demografiskā realitāte, ka ir ļoti dažādi pāri un ģimenes un mēs vienmēr esam teikuši, ka mēs šo dažādību apsveicam, nu tad arī vajadzētu to darīt. Es eh, atbalstu visus eh, divu referentu priešlikumus. Paldies! Paldies! Jakolīno kungs lūdzu. Paldies! Ir skaidrs, ka šie ziņojumi ir savstarpēji saistīti, kā to arī minēja abi referenti. Un ir eh, tālākai virzībai jābūt kopīgai abos gadījumos. Mums ir divi atsevišķi priekšlikumi un eh, varbūt tādai kārtībai ir savas priekšrocības, bet ir arī trūkumi. Ko es ar to domāju? Mums ir priekšlikums. par īpašuma tiesībām laulībās un ir vēl viens priekšlikums par reģistrētām partnerattiecībām. Un eh, šeit četri, tikai 14 valstis ir atzinušas reģistrētas uh, partneru attiecības. Eh, tomēr, tā kā mēs šeit pamatā runājam par īpašumu, eh, tad viens priekšlikums tiktu lietots, lai iejauktos eh, tādā jautājumā, kur pastāv ļoti liela dažādība. Ir svarīgi, kā cilvēki var izvēlēties paši savu eh, partneru attiecību režīmu, un viņi var arī nolēmt, kurā dalību valstī viņi var dzīvot. Un eh, ir arī pārnacionāls eh, aspekts, bet uz šo gadu tikai puse Eiropas valstu ir atzinušas reģistrētas uh, partneru attiecības, un e, šeit ir pamats tālākām pārdomām. Ir šis fakts kā tāds jāņem vērā. Dažās valstīs, arī manā valstī, ir novērots, ka vienzimuma e, attiecības un ģimenes var radīt problēmas, un ir arī bijuši Eiropas tiesas eh, nolēmumi, kur ir noteikts, ka katra dalība valsts var pati noteikt, eh, kas notiek ar vienzīmumu attiecībām valsts eh, teritorijā, bet šis jautājums ir jārisina, ņemot vērā tiesu praksi, kas ir veidojusies, un ir jāpārliecinās, ka mums tiek regulētas īpašuma tiesības tiem eh, pāriem, kas ir eh, reģistrējuši laulības. Un būtu arī jāņem vērā, piemēram, kā Itālijā, faktu, ka ir atzīta e, cilvēku dzīvesvieta, arī ir jāņem vērā veselības jautājumi un citi. Es esmu pret jebkādu veidu diskrimināciju vai traucējumiem. cilvēkiem veidot attiecības, un tomēr mums šis jautājums ir jāskata eh, tādā veidā, eh, ko katrs no mums uzskata par atbilstošu. Eh, šis ir ļoti jūtīgs jautājums, un tas ir jāskata ar atbilstošu pieeju par attiecību regulēšanu šeit ir jābūt risinājumam arī, varbūt, ja tas eh, atšķirsies no referenta ieteiktā. Paldies, Vēbers kundze. Es gribētu vispirms pateikties abiem referentiem un mums vajadzētu šeit būt eh, vienai likumdošanai, jo, ja mēs gribam būt konsekventi, tad mēs gribam veicināt dažādību un parādīt, ka mēs esam atklāti arī, arī pašā Eiropas Savienībā un nevis tikai runājot par problēmām citās pasaules daļās mums ir jāatzīst, ka mums e, šeit ir divējādi standarti, jo ir ļoti liela neskaidrība jautājumos, piemēram, vienā ir laulības, vienā valstī ir laulības, un tad mainās valdība, un tad līdz ar valdību arī tiek pieņemta jauna likumdošana. Uh, Un tā ir tā situācija, ko mēs negribētu redzēt, bet es gribu jautāt, piemēram, kas varētu notikt, eh, ja Rumānijā pirms dažiem mēnešiem tika pieņemts jauns civil kodeks, kur bija runa par laulību starp pretējiem dzimumiem, un bija teikts, ka netiek atzītas reģistrētās partneru attiecības arī citās valstīs, Un ir vēl viens punkts, kurā ir teikts, ka e, šis noteikums nav pretrunā ar Eiropas Savienības likumdošanu. E, es e, neredzu, kā ir iespējams saskaņot Eiropas Savienības likumdošanu ar šo nostāju. Tātad, ja šis likums tiktu pieņemts, tad kas notiktu ar pāri, kurš dzīvo šādās likumdošanas izmaiņās? Paldies! Es neredzu vairāk nevienu runātāju. Šajā diskusijā tātad dosim vārdu referentiem varbūt Eh, viņi grib papildināt vēl uh, eh, Gebhards kundze. Paldies! Un paldies par šo liederīgo diskusiju. Es gribētu arī pateikties eh, Sofijai, jo vienmēr strādājot, es mēģinu ieņemt līdzsvarot nostāju uh, un um, nenonāk pretrunās. Tātad šī diskusija, kaut kas līdzīgs jau ir noticis agrāk. Un šeit ir jautājums tikai par noteikumu saskaņošanu, bet es zinu, cik grūts var būt šis uh, jautājums. Un ļoti bieži tas tiek atšķirīgi uh, skatīts, bet mums ir jābūt konsekventiem šeit mēs mēģinām ieteikt risinājumu eh, cilvēkiem, kuriem ir eh, problēma, eh, ja ir laulība starp divu dažādu valstu pārstāvjiem, un tad ir šķiršanās, tad jautājums ir, kura jurisdikcija tiek pielietota, un šeit ir jārīkojas tā, lai nebūtu pretrunu. Uh, un mums ir eh, šeit jāpiedāvā cilvēkiem risinājums. Es eh, domāju, ka Maikls man piekritīs, eh, ka mēs esam ņēmuši vērā subsidiaritāti un mēģinām to ievērot, jo mēs neiejaucamies valstu likumdošanā. Uh, ko Eiropas līkumdevējs nevar darīt, bet mēs eh, mēģinām piedāvāt risinājumus. Eh, dalība valstīs ir eh, dažādi noteikumi par laulību un īpašuma sadali. Un ir arī ļoti daudz dažādas pieejas partneru attiecībām. partneru attiecības netiek visur atzītas, un komisijas priekšlikumā 27. pantā un citur ir noteikts, kas notiek, ja juridiskā situācija vienā valstī ir atšķirīga no tā, ko cilvēki vēlētos. Mēs gribētu pārliecināties, ka nav fragmentācijas ir daudz labāk, ja visi noteikumi ir apkopot un tad ir iespēja cilvēkiem izdarīt izvēli. Īpašuma, laulāto īpašumu tiesībās ir jautājums par to, kura jurisdikcija tad būtu jāizvēlas Un ja mēs šeit noteiktu uh, kādu jurisdikciju, tad uh, tas ierobežotu partnera iespējas. Es domāju, ka partneriem ir jāizdara informēta izvēle, kur tā ir iespējama. Un es domāju, ka mēs esam to ņēmuši vērā. Es arī gribētu oponēt komisijai par to, kāpēc nevar saskaņot to visu, jo laulāto un partneru attiecību likuma atšķiras dažādās valstīs arī attiecībā uz īpašumu, bet eh, nevar teikt, ka eh, šo atšķirību dēļ nevar eh, saskaņot šos līkumus. Un, ja jau mums nebūtu problēmas, tad mums nevajadzētu šeit eh, domāt par līkumiem. Jūs eh, nevarat teikt, ka nevar harmonizēt atšķirīgo. Bet visās 27 valstīs pastāv eh, likumdošana par laulībām, bet ne visur ir likumi par partneru attiecībām. Uh, Tā tad mums vajadzēs šo eh, jautājumu pārdomāt vēlreiz. Paldies. Kešmenkungs. Paldies. Evelīna ir apskatījusi lielāko daļu no jautājumiem. Un es domāju, ka civilu partneru attiecību regulācija attiecas uz visām šīm attiecībām, ne tikai uh, vienu, viena dzimuma, jo ir eh, ne jau visi cilvēki slēdz eh, reliģiskās laulības, bet eh, citi slēdz arī civilās vai partneru attiecības. Un šeit ir arī visas šīs situācijas jāņem vērā. Man ir jāatzīst, ka es vēlētos, lai manas tiesības partneru attiecībās eh, būtu vienādas visās valstīs, piemēram, ko viens eh, geju partneris var rīkoties eh, ar īpašumu pēc otra partnera nāves. Un civila uh, attiecības ir arī sabiedrības pamats, jo divi cilvēki ir apņēmušies uh, dzīvot kopā, un tāpēc es uh, domāju, ka uh, šeit nevajadzētu izšķirt dažādu veidu ģimenes, būtu jādomā par visu uh, šo partneru uh, tiesībām. Weberas kundze par nelaimi es neesmu jurists un es jums nevaru atbildēt, bet tādas pretrunas notiek eh, laulību līkumos, un kā Jokalino kungs teica, šie līkumi ir dalību valstu pārziņā, un tāpēc mums vajadzētu nodrošināt tiesisko paļāvību un ņemt vērā dažādas pieejas, kas ir valstīs. Kāds no mūsu bijušajiem kolēģiem strādāja pie ģimenes atkal apvienošanas dokumenta, un tur bija runa par ģimeņu atkal apvienošanu, uh, bez diskriminācijas, izņemot to, kas pastāv tagad dalību valstu likumos. Tas ir viens eh, veids, kā mēs varētu apskatīt šo jautājumu par 18.1a. Eh, šeit eh, ir uh, Uh, runa uh, tiek lietots vārds mainot, nevis uh, shellnot angļu versijā. Tas ir ļoti jūtīgs jautājums, bet es gribētu šeit redzēt, vai mēs varam atrast kādu kopīgu principu gan laulībai, gan partneru attiecībām, lai veicinātu cilvēkus veidot ilgtermiņa attiecības, bet tādā veidā, lai neuzliktu citai valstī kaut ko tādu, kas nav šīs valsts likumos. Es domāju, ka mums ir e, iespēja un e, vēlēšanās e, šo risinājumu atrast. Paldies! Paldies abiem referentiem! Un tik daudz par mūsu viedokļu apmaiņu ar dokumentu. Par dokumentu projektiem, tātad termiņš grozījumiem ir 11. aprīlis līdz pusdienām 12. Un mums vajadzētu atcerēties, ka balsojums Lībe komitejā ir paredzēts 31. maijā par šiem jautājumiem ziņojumiem. Un tad mēs varam pāriet pie 11. punkta eh, darba kārtībā, kur ir runa par Eiropas Savienības eh, hartu eh, noteikumi mēdīju brīvībai Eiropas Savienībā un mūsu referente ir Renāte Vēbere. Tātad standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas Savienībā. Un mēs arī apsveicam Šojera kungu, kurš ir pētnieku grupas pārstāvis eh, no institūta, kurš ir eh, pētījis šo jautājumu Eh, no Sārbrikenas, un mēs eh, jau esam redzējuši materiāls par eh, Eiropas plašsaziņas līdzekļu likuma institūtu, un šīs institūts pēc Libe komitejas lūguma uh, izdara pētījumus par pilsoņu informāciju Eiropas Savienībā un arī par eh, pilsoņu eh, tiesībām uz pilnīgu un objektīvu informāciju. Eh, Šojer kungs informēs par šo pētījumu, kurš pašlaik notiek, un mēs arī apsveicam uh, preses brīvības un plurālisma grupas pārstāvi. Eh, ka, un eh, Gerarda de Grāfa kungs eh, uzstāsies. Viņš pārzina audiovizuālos saziņas līdzekļus un internetu. Un Mēs eh, tagad eh, noklausīsimies informāciju par pirmā, pirmajām sanāksmēm šajā augst līmeņa grupā. Tā tad vispirms referents, tad Šojer kungs, tad De Grāfa kungs, un pēc tam būs laiks diskusijai. Eh, vārds referentei. Paldies. Es domāju, ka Eiropas parlamentā ir jāatzīst, ka pēdējos gados mums ir bijušas vairākas rezolūcijas pieņemtas par plašsaziņas līdzekļu brīvību dažādās valstīs, un mums ir bijušas arī diskusijas plenārsēdēs un eh, problēmas, eh, kas pastāv dažās valstīs un ir atklātas ir problēmas, ko tādā vai citādā veidā var atrast eh, visur. Un tomēr mums ir eh, jāatzīst, ka arī Eiropas eh, padomi ir izdevusi ieteikums attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību. Un tam tā ir jābūt, jo plašsaziņas līdzekļu nozīme šodien ir ļoti liela. Tā ir daudz lielāka nekā tā bija pirms 50 gadiem vai pat 20. Pašlaik es gribētu tikai pateikt dažus vārdus par pašiniciatīvas ziņojumu Pēdējos gados notika diskusijas par plašsaziņas līdzekļu stāvokli dažādās dalībvalstīs, bet, protams, šeit ir arī jāņem vērā tas fakts, ka Eiropas harta ir tagad juridiski saistošs dokuments. Un tā tad, domājot par šo eh, ziņojumu ir jāuzsver eh, svarīgie mm, panti. Tad 11. Eh, Eiropas hartas pants, kur ir runa par izteiksmes eh, un informācijas brīvību. Un ir runāts šeit par izteiksmes brīvību, ieskaitot arī uh, brīvību e, izteikt uzskatus un saņemt informāciju, neiejaucoties e, vāras iestādēm un arī neatkarīgi no robežām. Ir teikts, ka ir jāņem vērā preses e, saziņas līdzekļu brīvība un plurālisms. Uzreiz rodas daži jautājumi, domājot par šo ziņojumu, piemēram, kas kāda būtu uh, Um, valsts iestāžu loma, aizsargājot uh, šīs uh, brīvības vai izdodot uh, noteikumus, un ko nozīmē plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms, vai tā ir absolūta brīvība, vai arī šeit ir daži noteikumi, kāda ir atšķirība starp eh, privātajiem un sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem eh, tiesībās un pienākumos. Vai mēs vēlamies valsts regulāciju kā standartu, vai tas ir labākais veids, vai arī mēs gribam eh, ņemt eh, vērā plašsaziņas līdzekļu pašregulāciju. Tas viss būs jāapskata. Tas viss ir apskatīts ziņojumā, bet eh, pašlaik eh, šī ir pirmā viedokļa apmaiņa un vairāk klausīšanās laiks, tātad es gribētu uh, Eh, dzirdēt mūsu eh, runātājus un arī kolēģus eh, no Libe komitejas. Un pēc iespējas ātrāk es jūs informēšu arī par laiku, kad varētu tikt sagatavots darba dokuments pirms oficiālā ziņojuma un būtu arī labi balsot par šo ziņojumu līdz gada beigām, kad arī AFET notiks balsojums par plašsaziņas līdzekļu brīvību pasaulē. Un tā mēs varētu apskatīt eh, plašsaziņas līdzekļu brīvību gan pasaulē, gan Eiropā. Un tagad es gribētu dzirdēt mūsu viesus. Paldies! Paldies, Vēvers kundzei! Šojer kungs, jums tiek dots vārds, lai iepazīstinātu mūs ar darbiem, ko ir sagatavojis institūts, tad Eiropas plašsaziņu līdzekļu brīvības institūts Lūdzu, vārds tiek dot jums. Paldies, priekšsētāji, labrīt, dāmas un kungi, paldies eh, referents kundzei par eh, viņas ievadvārdiem un par uh, eh, laipniem vārdiem, ko veltējāt mums, kā ekspertiem, kas tika uzaicināti uz Libu komitejas sanākni šorīt. Man lūdzu izteikties vāciski, līdz ar to Uh, atvēlēšu pāris sekundes, lai jūs varētu pārslēgties uz citu valodu. Ich werde mich in Bezug auf die Darstellung heute Morgen. Tātad uh, runājot par šī rīta prezentāciju vēlētos vērst uzmanības galvenajiem punktiem. Tiek teikts, ka visi Libē komitejas locekļi arī saņems dažādus dokumentus, ir saņēmuši tos arī prezentācijas, tāpēc vēlējos tikai uzsvērt galvenos šī ziņojuma punktus, ievērojot arī runas laiku, kas man piešķirts. Šorīt sākumā runāšu par kontekstu, pēc tam par situāciju, lai paskaidrotu, cik tālu esam nonākuši ar šī pētījuma īstenošanu, un pēc tam centīšos skaidrot, kādu pieeju esam izvēlējušies, lai uh, skatītu šo jautājumu. Un centīšos to prezentēt tādā formā, lai varētu pēc rezultātiem skaidri noteikt, kas noteikt, kas notiek un kas palīdzētu ziņojumam, kur šobrīd izstrādājat. Vēbers kundze jau teica, ka 2004. gadā pētījums tika uh, veikts un uh, šajā gadā arī tas tika um, īstenots Diseldorfa eh, pārstāvi tie bija atbildīgi, un te bija eh, secināta zināma attīstība dalību valstīs, un tas radīja zināmas bāžas parlamentā. Un šo izmaiņu rezultātā parlaments izstrādāja rezolūciju par plurālismu, eh, mēdīju koncentrāciju un uh, viedokļu dažādību, kā arī uh, pamatiesībām Eiropas Savienībā. Un pēc šī pētījuma bija arī Eiropas parlamenta rezolūcijas priekšlikums. Un 2004. gada aprīlī parlaments to arī pieņēma, un tā tēma bija tiesību pārkāpumu riski Eiropas Savienībā, jo īpaši Itālijā izpausmes brīvības riski, jo īpaši 11. pants. Tāda bija situācija 2004. gadā. Mums tika prasīts atjaunināt datus un iesaistīt arī dalību valstis, jo īpaši arī tās, kas ir kopš šī laika kļuvušas par dalību valstīm, lietas ir mainījušās, situācija ir attīstījusies, un uh, Lisabonas līgums ir stājies spēkā. Izpausmes brīvība ir kļuvusi par vienu no daudzā svarīgākajām tiesībām, bet ir arī cita, cita attīstības scenārija kopš 2004. gada, Un par to tad es arī runāšu. Viss, ko varu šobrīd teikt, ir tas, ka varbūt 2007. gadā bija direktīva par audiovizuālajiem eh, pakalpojumiem, un arī kom, komisija publicēja savu paziņojumu par eh, radio un televīzijas finansējumu dalību valstīs un atbalsta pasākumiem līgumā par Eiropas Savienības darbību. Un pēc tam 2010. gada beigās Un tas bija rudenī. Notika tas, ko es sauktu par Ungārijas gadījumu. Tika 11. gada sākumā pieņemts likums, tas stājās spēkā šajā brīdī un janvārī arī komisijas reakcija bija Un parlaments arī pieņēma rezolūciju 11. gada mārtā. Šajā rezolūcijā parlaments uh, pauda savas bāžas saistībā ar notiekošo, un parlaments uh, vēlējās, parlamentam bija bāžas, vai šis likums saskana ar akī un mm, likumdošana saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu brīvību un izpausmes brīvību. Lūk, šāds bija konteksts kādā veicā mūsu pētījumu 15. februārī ja, starposma ziņojumu iesniedzām Libe komitejas sekretariātam un šajā starposma ziņojumā. Mēs jau varējām iekļaut arī Bulgāriju, Čehiju, Maltu, Slovākiju Ceru, ka šis ziņojums jau ir jūsu rīcībā. Un šobrīd mēs strādājam ar citām valstīm, saņemam ziņojumu no tām, kāda tad ir šie ziņojumi. Te runa ir par mūsu ekspertu ziņojumiem dažādās dalību valstīs. Mēs viņam prasījām ar jautājumu eh, lapu skatīt konkrētus jautājumus, kā valsts likumdošana un arī prakse, kā tā tiek īstenota plašsaziņu līdzekļu brīvības ziņā, kādas bija konstitucionālās garantijas, ne tikai izpausmes brīvības un plašsaziņas līdzekļu brīvības ziņā, bet arī kas ir paredzēts uzraudzības ziņā konstitucionālā līmenī vai varbūt kādi noteikumi attiecībā uz um, mediju neatkarību. Nu, vēl viens uh, aspekts, kuru skatījām, bija jautājums par noteikumiem pamata pakalpojumu jomā vai valsts kanāliem ir pienākums visiem pilsoņiem padarīt pieejamu zināmu skaitu pakalpojumu un to darīt arī tehniskā plāksnē, un vai Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības gūt piekļuvi internetam, kas tiem ļauj aktīvi pašiem meklēt informāciju. Šāds bija konstitucionālais aspekts, kuru skatījām. Vēl paralēli rakstiski ko mēdīju tiesībām, ir arī uzvedības kodeks, piemēram, radio kanāliem, reklāmām un tā tālāk. Un šie uzvedības kodeksi arī tiek ņemti vērā mūsu pētījumā. Jums varbūt būtu nozīmīgi zināt arī to, ka mēs vēlamies skatīt šo brīvību divos līmeņos. Sa cenšamies redzēt, kāda brīvība ir plašsaziņas līdzekļiem, kā tie var nodot savu vēstījumu auditorijai. Un otrais jautājums ir, kāda ir pieeja mēdījiem, un eh, šie aspekti ir jāskat, lai nonāk pie secinājumiem. Un, uh, Eh, mediju brīvības ziņā jāskatās, kāda ir pieeja tirgumu, kā var iekļūt eh, tirgū, kādas ir, eh, kādi ir ierobežojumi, kādi ir pozitīvie pienākumi, kas pastāv. Ko piedāvā šie plašsaziņas līdzekļi, kāds saturs tiem ir jāpiedāvā un pēc tam arī preses uzņēmumi, radio, televīzijas kanāli. Kādi ir to pienākumi, lai nodotu savu saturu, vēstījumu publikai, vai ir dažādas programmu saturs, kas ir jāizplata, izmantojot kabeļu kanālus, mēs kā arī pieeja, tā lai tas varētu sasniegt visus. Tas ir saistībā ar piedāvājumu. Par pieprasījumu mēs vēlējāmies zināt, kādas ir um, tiesības piekļūt informācijai. Tālāk vēlējāmies arī noskaidrot, vai pilsoņiem bija iespējas arī paust savu ietekmi, savu piedalīties satura koncepcijā, kas tiek piedāvāta un veidā, kādā uh, tas viņam tiek piedāvāts. Mēs zinām, ka dažādās dalību valstīs ir um, pilsoniskās sabiedrības dalība, uzraudzības padomēs, radio padomēs, piemēram, un tā tālāk ir arī um, mediātora um, institūts, kas pastāv atsevišķās valstīs. Te ir izpausmas iespēja pilsoņiem, un viņi var paust, kādā veidā viņi redz plašsaziņas līdzekļus, kādu saturu uh, Viņi vēlas eh, redzēt gan eh, rādio, gan eh, televīzijā, kas būtu klasiski, nu, mēdī, gan arī mm, tīmeklī. Lūk, tie bija juridiskie mm, jautājumi, kurus skatījām pirmkārt un kur arī turpinām skatīt. Līdzīgi kā 2004. gada pētījuma arī būs nodaļa, kas būs veltīta mm, tirgus situācijai dalību valstīm, kādi ir galvenie iesaistītie ja cilvēki radio un citur. Nu, tālāk mēs centāmies arī skatīt, kā e, tiek sadalīti reklāmas ieņēmumi mēdīju starpā. Un kā tas tiek sadalīts dažādos mēdījos un dažādos pakalpojumu sniedzējos. Mēs arī lūdzām mūsu ekspertiem mums pastāstīt, kādi būtu nepieciešamie grozījumi, lai risinātu radušās problēmas? Kādas ir risinājuma iespējas? Nu, šobrīd tas galvena, galvenokārt skar mediju koncentrēšanos, runājot par mediju aizsardzību. un uh, to avotu aizsardzību, lai nav pienākums atklāt savus avotus un pilsoņu piekļuve informācijas līdzekļiem caurspīdīgā veidā. Acīm redzot, uh, dažās valstīs pilsoņiem ir grūtības saprast, kas ir um, plašsaziņas līdzekļu īpašnieks, kas aiz tā slēpjas, vai būtu tā runa par televīziju vai rādio. Protams, ir zināmi noteikumi, kas ir paredzēti, bet to īstenošana varbūt nenotiek tajā veiksmīgākajā veidā. Un vēl ir arī otra e, pētījuma daļa, bet šeit es izteikšos īsi, Vēbers kundze jau e, tājai pieskārās. Tiek skatīts, kas notiek dažādās dalību valstīs un uh, standārtus, kādus sagaidām Eiropas Savienības līmenī. Normu un principu ziņā mums ir desmitais pāns, pamatiesību hartā ir arī nolīgumi, mm, Eiropas padomē ir dažādas ministru padomes rekomendācijas un arī no padomes un parlamenta. Tātad viss, kas pastāv akī līmenī, Mums ir otrais un sastais pants par vērtībām un Eiropas Savienības mērķiem, un jau tika teikts, ka 11. pantā tika paredzēts plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms, un paralēli tam jūs zināt, ka mums ir arī eh, pamata mm, principi, kultūras mm, brīvība un tā tālāk. Nu, lūk, šie bija tādi principi, kurus ievērojām. Tālāk eh, veidosim arī salīdzinošu analīzi, lai novērtētu notiekošo dalību valstīs un centīsimies arī skatīt, cik lielā mērā plašsaziņu līdzekļu brīvība atbilst Eiropas standartiem un tos atspoguļot tādējādi. Noslēgumā varēsim izteikt rekomendācijas eh, tur, par turpmākiem pasākumiem. Kādi ir turpmākie pasākumi? Pētījuma projekts tiks prezentēts māja beigās jūsu komitejas sekretariātam, pēc tam būs sešu, astoņu nedēļu periods, kurā uzklausīsim jūsu vēlmes, jūsu priekšlikumus un pēc tam iesniegsim e, galīgo versiju. Un tagad esmu jūsu rīcībā, lai atbildētu uz visiem jautājumiem. Paldies! Okay, thank you. Thank you for... Paldies par prezentāciju. Vēlos atgādināt, ka diskusijas laikā nedrīkstam aizrauties, jo 10.45 mums ir elektroniskais balsojums. Un parasti ir mums labi zināms situācija, ka tieši tajā brīdī sāks nākt ļoti daudz cilvēku šajā zālē, uh, steigsies uz balsojumu, jo viņiem ir arī citi darbi šodien noteikti jāpadara. Tādēļ jācenšas eh, pusstundas laikā iekļauties, jo mums ir jāklausa vēl viena prezentācija te Grafa kungs, kurš pārstāv ģenerāla direktorātu informācijas sabiedrībai no komisijas. Viņš informēs pa augstā līmeņa grupas sanāksmēm. Lūdzu, de Grafa kungs, un pēc tam būs diskusija ar klātesošajiem. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji cienījamā referente Vēbers kundze, cienījamie deputāti, es centīšos izteikties ātri, lai nekavētu elektronisko balsojumu. Pāris komentāri. No sākuma kā ievads eh, vēlos teikt, ka man ir liels prieks, ka Eiropas parlaments izrādījis interesi un iesaistījies jautājumos par plašsaziņas līdzekļu brīvību un ka būs šis ziņojums, kuru eh, sagatavos Vēbers kundze un kurš būs pieejams vēlāk šogad. Kā jūs zinat, arī komisija vienmēr ir iestājusies par uh, izteikšanās brīvību, par plašsaziņas līdzekļu brīvību, par plurālismu, jo šie principi ir brīvs un plurālistisks sabiedrības pamatā. Un tieši tāda arī ir Eiropas Savienība, un uh, uh, to, par to mēs iestājamies. Un runājot par šo jautājumu, komisija var tikai darboties sev atvēlēto kompetenci ietvaros saskaņā ar līgumiem. Uh, un tur ir noteikts, ka skatoties, piemēram, uz Eiropas Savienības pamatiesību hartu, tad 51. pantā, kas jau vairākas reizes šorīt tika minēts, še, tās normas ir attiecināmas uz dalībvalstīm tikai tad, kad tās piemēro Savienības tiesību aktus. Tādā ziņā komisijas pilnvaras ir visnotaļ ierobežotas. Un tālāk par to, kas tiek darīts attiecībā uz Eiropu šiem jautājumiem komisijā un arī reaģēt uz rezolūciju, ko parlaments pieņēma pagājušajā februārī attiecībā uz Ungāriju. Vēlos minēt trīs darbības. Pirmkārt, tā ir augsta līmeņa darba grupa, ko jūs priekšādātē kungs jau minējāt. Augsta līmeņa darba grupa tika izveidota pagājušā gada otrajā pusē, līdz kopš tā laika ir tikusies trīs reizes. Uh, priekšsādātājs ir iepriekšējais Latvijas, iepriekšējā Latvijas prezidente Vairvīķa Freiberga un arī Melina kungs, kurš agrāk bija tieslietu ministrs Vācijā, Luis Miguel Pazaumu Duro un Hemešlī kungs. Šai grupai tika lūgts skatīties kādi ir eh, riski plašins līdzekļiem un plurālismiem un kādi ir iespējamie risinājumi un iespējamās darbības, eh, iekļaujot arī rīcību Eiropas līmenī. Tika sagatavot ziņojums komisijai konkrētajā ieteikumiem, kā aizstāvēt brīvību un plurālismu Eiropā, un mēs paredzam, ka šīs ziņojums būs gatavs līdz gada beigām. Un, protams, šie secinājumi būs uh, sabiedriski pieejami, un mēs paredzam, ka būs ļoti intensīvas diskusijas par to arī šeit parlamentā. Vēlos teikt, ka šī grupa ir neatkarīga, tai nav nekādu instrukciju. Komisija nodrošina loģistisku atbalstu, bet tas arī viss. grupa atbildēs uz vairākiem jautājumiem. Pirmkārt, jāskatās, kādi ir ierobežojumi plašiņas līdzekļu brīvībām, to starp valsts struktūra iejaukšanās, kontrole un kā iejaucās regulējošās iestādes un plašiņas līdzekļu profesionālās tiesības, ko rada tiesību prakse Tātad tā ir pirmā joma, kur pievēršas šī grupa. Otra joma, arī par ko runājām šodien, ir pašins līdzekļu īpašniecības ietekme uz plurālismu un arī pašins līdzekļu atbildība, ētika un uzticamība. Pirmā sanāksme notika oktobrī, pēc tam bija vēl divas sanāksmes, pēdējā no tām notika pirms aptuveni divām nedēļām ļoti liela vērība tiek pievērsta plašiņas līdzekļu brīvības un neatkarības jautājumam, gan domājot par žurnālistiem, gan arī domājot par plašiņas līdzekļu īpašniekiem, un arī koncentrējamies uz kvalitatīvu žurnālismu, žurnālistiku un ētikas standartiem. Mēs grupu uzaicina ekspertus un plāno rīkot uzklausīšanas un uh, Vīķis Freibergs kundze ir paredzējis, ka būs vēl vismaz piecas sanāksmes nākamo mēnešu laikā dažādās dalībvalstīs, un būs vēl arī uzklausīšanas, kurās piedalīsies eksperti un akadēmiķi. Tik daudz par augstlīmeņu darbu grupu vēl divas darbības, par kurām vēlējos īsumā pastāstīt. Viena no tām ir tāda, kā ar Eiropas parlamenta atbalstu un it īpaši sagatavošanās darbības, ko Eiropas parlaments veica pagājuši gadu. Mēs sadarbojamies ar Eiropas in universitāšu institūtu, lai izveidotu šumu skolā uh, Eiropas mēdīju brīvības un neatkarības centru un viens no ziņojumiem, pie kura strādā šis centrs, ir, lai ziņotu par Eiropas Savienības kompetenci, tīpaši komisijas kompetenci, plurālismu un brīvības e, ziņā. Un tas e, būs gatavs pirms vasaras pēdējā darbība, par kuru vēlējos runāt, ir vēl viena grupa, kuru e, Kruz ir kundze izveidojusi tā, tādā tā plašiņas līdzekļu nākotnes grupa, uh, kas skatās uz tehnoloģisko pārmaiņu un interneta revolūcijas ietekmi uz pašziņas līdzekļu jomu. Kā jūs visi zināt, izmaiņas šajā jomā ir ļoti straujas. Industrija mainās ārkārtīgi ātri, ir jauni plašiņas līdzekļu pakalpojumu sniedzēji šajā tirgu, Tāpat ir ļoti liels spiediens uz tradicionālajiem plašsaziņas līdzekļiem, it īpaši presi, kas meklē jaunus uzņēmējdarbības modeļus, dažreiz vai spētu vispār izdzīvot. Un, protams, ir ļoti liela interese nodrošināt pirmkārt veselīgu un daudzveidīgu un plaukstošu plašanas līdzekļu industriju šeit Eiropā un otrkārt nodrošināt, ka pilsoņiem ir piekļuve kvalitatīvām ziņām. Šī šo darbību rezultātā. Kristians Van Tilo eh, vada šo grupu, tajā ir aptuveni 25 dalībnieki no ļoti dažādām nozarēm, plašsaziņas līdzekļu no, uh, industrijā, tur arī vairāki žurnālisti, un mēs ceram, ka grupa sagatavos savu ziņojumu pirms vasaras, visticamāk eh, līdz jūnija beigām, un uh, ceram, ka šis uh, ziņojums uh, ieinteresēs arī jūsu deputātus. Noslēgumā priekšsēdētāji kungs nepieciešama veicināt un aizsargāt plašiņas līdzekļu brīvību ir jautājums, kas mums visiem ir ļoti aktuāls Eiropā. Reizēm tas ir aktuālāks konkrētās valsts, dažās valstīs, bet jebkurā gadījumā ir nepieciešams uzraudzības uh, un citu pasākumu kopums un tāpat sadarbība, lai veicinātu attīstību šajā jomā, un mēs eh, ļoti priecājamies arī par to, ka Eiropas parlaments šajā darbā ir cieši iesaistījies. Paldies te grafkungam, tagad sāksim diskusiju. Man ir seši eh, runātāji pieteikušies. Es, eh, nu, mums ir mazāk par 20 minūtēm, divas minūtes katram runātājiem, līdz ar to protams, jautājums ir ļoti fascinējošs un būtisks, bet uh, centīsimies izteikties lakoniski, tad nebūs uh, grūtības ar to, ka šeit uh, saradīsies ļoti daudz cilvēku 10.45 uz balsojumu, un tad mēs diskusiju nevarēsim noturēt. Tātad vispirms došu vārdu Tavares kungam, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Protams, plašanas līdzekļi, tas mm, nav tikai kaut kāda īpaša tiesība, tas ir kā pamats visām mūsu tiesībām un mūsu politiskajai sistēmai. Jau kopš 18. gadsimta presas brīvība ir kā pamats citām brīvībām. Un mūsu pilsoņi prasa, lai Eiropas Savienība būtu būtisks faktors aizstāvot pašainas līdzekļu brīvību mēs redzējām lūgumrakstu komitejā, ka daudzi lūgumraksti ir uh, saistīti ar pētījumiem par Eiropu un ir nedaudz jāvies, ka bieži vien Eiropas institūcijas uzskata, ka to darbības spējas ir ierobežotas šādā jomā, jo gan plašanas līdzekļi, gan Eiropas Savienība kā tāda uh, šobrīd ir krustcelēs, jo ir vairākas krīzes, ir vispārīguma krīze, kas rada spiedienu uz žurnālistiem. Un tad viņi var reizēm rīkoties pat eh, nelikumīgi, Mēs pat nezinām šobrīd, kur beidzas viedoklis un kur sākas reklāma, piemēram, mēs nezinām, kas īsti, kā izdefinēt blogus un tam līdzīgi, ka, manuprāt, pašins līdzekļu aina šobrīd ir tāda, ka ir grūti runāt par subsidaritātes principu, tā kā tika runāts bieži vien. Visi mūsu plašins līdzekļi ir pārobežu plašins līdzekļi ja galvenā mītne ir vienā vai citā dalību valstī, vai arī īpašnieciskās struktūras ir vienā vai otrā dalību valstī, mēs jau lasam ziņas no avīzēm un blogiem, kas nāk no visas pasaules. Ir š, nu, reizēm šādi ierobežojumi, par kuriem runāja komisija, tas ir atrunāts līgumos, bet bieži vien ierobežojumi pastāv mūsu uh, prātos, ka mēs domājam, ka situācija ir tāda kā pirms 20 gadiem, bet patiesībā pašreizēju līdzekļu joma ir ļoti strauji mainījusies, ir tīpaši domājam par subsidaritātes principu. Jūs teicāt, ka dalība valsts ir saistītas ievērot hartu tikai tad, kad m, nu, tiek piemērots Eiropas Savienības tiesību akti. Nu, tad izveidosim vairāk šādu tiesību aktus, lai regulētu šādus jautājumus un dalību valstīm būtu pienākums to ievērot Es nesaprotu, kāpēc komisija neīsteno plurālismu uzraudzības instrumentu, par ko komisija vēlējās un par kur samaksāja, bet nav īstenojusi. Un pat novērtēja ļoti zem atzīmi, tad, kad parlaments centās īstenot savu pilotu projektu šajā jomā, bet ir svarīgi, ka mums ir nepieciešams noteikt šo diagnozi, uh, un, ja nepieciešami, jaunu tiesību aktu par plašsaziņas līdzekļiem. Es domāju, ka mums vēl daudz mēnešus būs jāvēlta šim darbam. Šoirkungs teica, ka mums ir jānā ar interesētajām pusēm. Nu, es domāju, mēs visas šeit esam ieinteresētās puses. Un demokrātija kā tāda ir ieinteresētā puse, domājam par plašiņas līdzīgu plurālismu. Uh, un tas ir nepieciešams, ja mēs gribam veidot un pilnveidot Eiropas demokrātiju. Mums ir nepieciešami spēcīgi un efektīvi standarti par plašanas līdzekļu brīvību Eiropā, piemēram, kad žurnālists tika atlaists no uh, radio Portugālē, no valsts atbalstīta radio, jo viņš uh, sagatavoja programmu, kas kritizēja nevis mūsu valdību, bet Angolas valdību. Un tas parāda kādas ir problēmas gan finanšu, gan citādākā uh, līmenī, un visi vēlās, lai Eiropas Savienība kaut ko darītu šajā jomā. Paldies! Nākamais runātājs lūdzu. Аз съм също привърженик на идеята да се засилят онези аспекти на европейското право. Jā, paldies, saka Ilčokungs, un ir, protams, jāpastiprina šie tiesību akta elementi, plurālisms, brīvība, izteiksmes brīvība un uh, viss aptērums plašsaziņas līdzekļu tirgu dažās dalībvalstīs. Pēdējā laikā mēs redzam, ka dažas valsts neievēro standarts un normas, un patiesībā pat ir tāds ļoti bīstams tendences novērojams. Un uh, jāsaka pat, ka bieži vien uzņēmumi un plašsaziņas līdzekļi apvienojās. Tad ir šīs milzīgās plašsaziņas līdzekļu grupas, kas neīsteno klasisko plašsaziņas līdzekļu lomu. T tie neuzrauga vai vara rīkojas pareizi, tie tā kā kalpo varai Arī mūsu, mana valsts, Bulgārija, tik minēta, kurā ir liels problēmas šajā jomā. Mēs redzam, ka ir avīzes, kas tiek pārvērstas būtībā par politiskajiem instrumentiem. Bieži vien plašiņas līdzekļu īpašnieki šādās valstīs ir banķieri, uzņēmumu vadītāji, tātad ļoti labi pārtikuši cilvēki, kas eh, vai nu bija jau pie varas, vai cenšas tikt pie varas. Mēs redzam, ka plašiņas līdzekļu tirgus eh, krītās kvalitātē katru dienu. Un mums eh, ir jācīnās arī pret protekcionismu šajā ziņā. Ja mēs redzam, ka banka finansē mm, plašiņas līdzekļu grupu, kas ir eh, ļoti labvēlīgi noskaņota pret valdību, un tad eh, piepeši valdība ļauj bankai saņemt papildus kapitālu, un eh, tas, protams, nekur netiks atspoguļots. Un pilsoņi skatās uz šo situāciju un nesaprot, kādai šie pašiņas līdzekļi kalpo esošajai varai šādā veidā un kādai ir šādi uh, baņķieri pašreizējās līdzekļu grupās. Un es esmu gatavs piedāvāt savu sadarbību Renāts Vēbers kundzei. Es uzskatu, ka šis uzdevums, kuru viņa ir uzņēmusies, ir ļoti smags un esmu gatavs viņai tādēļ palīdzēt. Jā, paldies, nākamā runātāja Gonķis kundze. Mēs jau esam ilgi sūdzējušies par to, ka Eiropas Savienība labi uzrauga vienotā tirgus uh, noteikumu īstenošana Eiropas uh, institūcijas savukārt ir ļoti vārgas, ja skatāmies jautājums par demokrātiju, cilvēktiesībām, brīvību, un vēl tika runāts arī par to, ka harta ir saistoša tikai tad, ja dalība valsts pārnes un īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus. Mēs redzam šo plaisu visnotaļ bieži. Uh, Un, eh, manuprāt, ja tā iniciatīva, kurai esam pievienojušies, ir viena no svarīgākajām pirms iestāšanās Kopenhāgenes kritērija ļoti skaidri. Pēc iestāšanās patiesībā nav nekādu pamatu standartu un nav konkrētu instrumentu, ar kuriem uzstāt uz līdzīgiem kritērijiem. Es uh, Esmu priecīgi par abām iniciatīvām, gan Liba komitejas eh, iniciatīvu, gan par komisijas iniciatīvu, kas izveido šīs grupas, tātad Eiropas Savienības plašsaziņas līdzekļu nākotnes fórumu un arī šo augstlīmeņa ekspertu darbu grupu. Man eh, ir viens jautājums, nezinu, vai uz to varētu atbildēt tūlīt, bet tas ir būtiski par to padomāt nākotnē. Ir svarīgi veidot sinerģiju starp šīm divām aktivitātēm, tas, kas notiek šeit Liba komitejā un tas, kas notiek eh, komisijā. Un jūs pieminējāt arī universitā, universitāti. Jautājums ir, kā veidot eh, sinerģiju, lai radītu saskaņotu rezultātu, rezultātu, kas ir uh, radīts kopīgi, un tas varētu būt labs uh, pamats nākotnē, lai virzītu šos jautājumus, kurus minēju iepriekš, uz priekšu. Paldies, Bronca kungs! Paldies! Plašins līdzekļu koncepcijā ir divi šķautnes. Vispirms jā, brīvība no valsts kontrolas vai no, no cenzūras vai sodiem. Un otrs šķautne ir tiesības piekļūt par šiem līdzekļiem. Un, protams, šeit pastāv konflikta iespēja, ka tas varētu būt ar zinējumiem juridiskiem ierobežojumiem. Un tad vēl par pamatprincipiem. Valsts pasaziņas līdzekļi, īpaši televīzijas uzņēmumi, ir jākontrolē ar tiesību aktiem un jānosaka, ka tie ir neatkarīgi. Privāti nacionālajie televīzijas kanāli, tiem ir jābūt brīviem un nu, jau kādiem uh, ietekmes no reklāmdevējiem un tam līdzīgi, un tiem ir jāievēro objektivitātes noteikumi. Printēt, drukātie pašinis līdzekļi, tiem ir jābūt pilnīgi brīviem, protams, jāņem vērā, ka nedrīkst aicināt uz vardarbību un tam līdzīgi. Un tādi drukātie pašinis līdz, kas apgalvo, ka ir avīzes, būtu jānošķir eh, ziņu vēstīšana un redaktūras lejas, kas varētu arī nebūt tik ierobežotas. Tīmekļa vietnes un partiju vietnes, arī tām ir jābūt brīvām, izņemot, protams, ka ir aizliegums uh, aicināt uz vardarbību un tam līdzīgi. Un pirms mēs sākam nosodīt Ungāriju, jājautā, cik daudz brīvības ir citās dalībvalstīs šajā jomā. Tas pats Eiropas parlaments, kas pagājuši nedēļu aicināja Nīderlandi uh, rīk rīkoties un iespējams ieslodzīt uh, Nīderlandes brīvas partijas tīmekļa viens uzturētājs un vienlaikus tad arī sūtās par Ungārijas situāciju. Vairākas dalību valstis apsūdz un ieslodz cilvēkus, kas uh, pēta tīri akadēmiskas tēmas. Arī manā valstī, apvienotajā karalstī, BBC ļauj politiķiem izteikties savā līmenī arī vēlēšanu laikā patvaļīgi tiek izvēlēti tās, eh, tie kandidāti, kuriem tiks dots informācijas laiks un kuriem ne. Ja domājam par televīziju, tad ir porti, politiskās partijas, kuras ir jāizliedz, un tas tika mēģināts pirms pāris gadiem uz neīstiem pierādījumiem. Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs ir brīvības politiskajai klasē, bet nav tās oponentiem brīvība piekrist, tā nav nekāda brīvība. Paldies. Faģon. Thank you, Chair. I would, uh... Nākamā runātāja. Paldies priekšētāji, saka Fajus kundze. Man ir prieks par šo diskusiju, par to, ka mēs atbalstām plašins līdzekļu uh, brīvību un neatkarību. Ir svarīgi, jo Tādējādi mēs palīdzam aizsargāt arī cilvēktiesības. Ir ļoti nozīmīgi runāt par patreizējām problēmām mediju pasaulē, ļoti daudz dažādu jautājumu, par kuriem jārunā, sa, piemēram, par politisko un uzņēmē darbu, uzņēmēju spiedienu, ir uh, sociālajie mēdīji un kā tie ietekmē drukātos mēdījus, informācijas kvalitāti un to, ka trūkst uh, izmeklējošo žurnālistu. Uh, Ungārijas gadījums, par kur runājam jau vairāk kā gadu, tas ir kā brīdinājums visām Eiropas institūcijām, un tas norāda, ka ir vairāk jāiestājas par neatkarīgu presi. Ungārijā mēs zinām, nav vienīgais gadījums. Eiropas līmenī mums nav pilnīgi skaidru mehānismu, kā uzraudzīt izteiksmes brīvību un informācijas līmeni mūsu dalībvalstīs. Mums ir jāsako līdzi tam, kas notiek dalību valstīs. Man ir prieks, ka komisija ņem vērā mūsu ieteikumus, nāk klajā ar kādu mehānismu, kā novērš šīs uh, trūkumus uh, vai arī radīt kādu jaunu plašsaziņas līdzekļu likumu. Ir ļoti svarīgi, lai būtu atklāta un pārskatāma diskusija mūsu valstīs, un mēs uh, uzaicinātu ekspertus, arī žurnālistus sagatavojot šo tiesību aktu. Diemžēl tā bieži netiek darīts. Uh, kā mēs jau redzējām arī, piemēram, Ungārijā. Manuprāt, ļoti svarīgi ir, lai valdības starptautiskā un valstu līmenī veicinātu tiesību aktus, kas ir saistīti ar žurnālistikas saturu. Ir jāveicina pašu regulējums un jānovērš jebkāds iespējamais politiskais spiediens. Mums ir kolēģi, kas ir ļoti nobažījušies, mēs esam redzējuši visādus mēģinājumus izdarīt uz spiedienu un kontrolēt, vajāšana un vardarbība ir vērsta pret žurnālistiem, un arī piekļuva informācijai žurnālistiem. Tas, ka viņiem tā netiek dota, tad viņi nespēja kontrolēt uh, varas darbības un arī uzņēmēju darbības, un tas rada tādu vidi, kurā plašsaziņas līdzekļi ir arvien vairāk atkarīgi no investīcijām un saviem īpašniekiem. Man viena no lielākajiem bažām ir tāda, ka mēs zaudējam žurnālistus, kas ļoti rūpīgi izmeklē savas lietas. Un arī paši iniciatīvas ziņojumā viena no lietām ir tāda, ka plašsaziņas līdzekļiem ir jauna digitālā vide, kas var dot ļoti daudz laba, bet mums eh, jāskatās uz šīm jaunajām grūtībām pareizi un eh, jāpielāgo eh, sabiedrības prasībām mūsu mēdī par tiešsaistes un sociālajiem mēdiem mēs šodien nerunājām, bet nu, tā ir realitāte. Cilvēki arvien vairāk izmanto šos jaunos instrumentus, kā izplatīt un saņemt informāciju un eh, tas ļoti ievērumi ietekmē tradicionālo drukāto presi, piemēram, Lielbritānijā es zinu, ka jaunieši vienkārši neiegādājas avīzes un nelastās. Tā kā ir ļoti daudz izaicinājumu un mums ir jāstrādā kopā, lai tos risinātu, un es eh, labprāt sadarbošos ar Renātu un citiem kolēģiem, lai nodrošinātu, ka mums ir šī brīvība un neatkarība plašiņas līdzekļiem visās dalību valstīs. Makintājas kundze un pēc tam Vēbers kundze. Un lūdzu klātsošos nerunāt pārāk skaļi, lai mēs varētu noturēt šo diskusiju. Makintājas kundze, lūdzu. Will... Paldies, priekšētāji. Man ir prieks, ka ir šāda diskusija un mums ir iespēja skatīties uz plašsaziņas līdzekļu brīvi visā Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti svarīgs jautājums mums visiem. Esmu pārliecināta, ka Vēbers kundze ļoti labu ziņojumu par to sagatavos. Man komentārs un jautājums. Viens no iemesliem, kādēļ mēs esam tam pievērsuši tik lielu uzmanību, ir gadījums Ungārijā, bet ir ļoti svarīgi, lai mēs uh, tādējādi varētu parādīt, ka mēs rīkojamies vienlīdzīgi, lai Ungārija nejustos, ka tā tiek apcelta īpaši. Mums ir vienāda uzmanība jāpievērš visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. valstīm šis ziņojums, šī procedūra dod mums iespēju tieši šādi rīkoties. Jautājums no manas puses būtu šāds. Kā mēs varam skatīties uz plašsaziņas līdzekļu atbildību, kā arī uz to brīvību? Manā valstī pašlaik notiek uh, izmeklēšana, kurā mēs skatāmies uz kultūru un praksi, kā tiek izmantota Lielbritānijas presē. Uh, Mēs labi apzināmies, ka prese var ļaunprātīgi izmantot savu brīvību un publicēt baumas un uh, cilvēku privātās dzīves detaļas, kas nekādā ziņā nav saistīts ar ziņām, bet ļoti labi uh, pārdot, š, uh, pārdot avīzes. Varbūt varam domāt arī par šo jautājumu. Labi, un tagad Vēbers kundzei vārds lūdzu īs, lai mēs varētu pāriet pie balsojuma. Jā, paldies priekšsarētāji. Pavisam lakoniski es vēlos vienkārši teikt paldies visiem, kas ir iesaistījušies šajā diskusijā, pirmkārt mūsu viesiem, un vēlos arī šo to precizēt. Uh, pagaidu ziņojums saskaņā ar līgumu ir slepens, tādēļ tas netika izdalīts Libe komitejas dalībniekiem, bet uh, mēs uh, ceram saņemt šo ziņojumu līdz maija beigām. Un kā es jau teicu, pēc iespējas ātrāk es informēšu jūs par laika grafiku un mēs organizēsim arī sanāksmes ne tikai ar ēnu referentiem, bet arī ar kolēģiem, kas šodien izteicās, lai skatītos, kā mēs varam šo eh, ziņojumu virzīt uz priekšu. Paldies! So Paldies Pēberskundzei eh, par šo īso uzstāšanos, un eh, šī bija pirmā viedokļa apmaiņa. Mēs arī gribētu pateikties eh, De Grafa un Sojerkungam par piedalīšanos, un rakstiska Eiropas institūta pārstāvja Eh, runa tiks izdalīta visiem dalībniekiem, bet tagad mēs sāksim balsot. Es atgādinu, ka ir svarīgi, lai jūsu elektroniskās balsošanas kartes būtu gatavas. Un, ja kādam tā nav, tad iesū, tad uh, aizsūtiet kādu pēc savas kartes vai dariet zināmu, ka vienas kartes trūkst. Mums ir balsojumi tagad, kuriem nevajadzētu būt pārāk ilgiem, un tad mēs arī varēsim ķerties pie nākamā darba kārtības punkta. Tagad ir divi balsojumi. Pirmais ir par eh, svarīgu informācijas infrastruktūras eh, aizsardzību. Uh, nākamie soļi uz globālo kiberdrošību. E, sagatavoju šo atzinumu Agnese Hankisa, un tagad ir pirmais balsojums. Otrais būs vienkāršāks. Tātad pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Daži atkrīt, tātad sestais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais atkrīt, devītais par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Daži atkrīt 15. par pret atturas pieņemts 16. Hmm. 16. par pret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 pieņemts. 22. par pret atturas pieņemts. 23. par pret atturas pieņemts. Tagad mēs balsojam par šo ar grozījumiem, balsojam elektroniski par visu tekstu kopā, sākam balsot, beidzam balsot. 45 par, 2 atturas, neviens nav pret, tātad pieņemts. Paldies, eh, paldies referentei. Un tagad otrais ziņojums, kurš ir vienkāršāks, jo mēs balsojam par likumdošanas rezolūciju, eh, ko ir sagatavojis eh, Tavares kungs referentam daži vārdi. Jā, paldies. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās, eh, pie, piedalījās šajā darbā, bet galvenokārt es gribētu teikt, ka pagājušā nedēļā mēs saņēmām eh, sliktas ziņas, ka komisijas pārstāvis, kurš eh, ir komisijas pārstāvja, kas strādāja pie šī dokumenta, vairs nav mūsu vidū, un es gribētu veltīt viņas piemiņai šo balsošanu. Paldies! Tiešām mēs eh, saņēmām informāciju, ka Eiropas eh, komisijas pārstāve Stefanija Paskvetī uh, ir uh, aizgājusi no dzīves negaidīti, un mēs gribētu uh, parādīt godu viņas piemiņai, un mēs gribētu izteikt līdzjūtību viņas ģimenei un uh, tuviniekiem. Tātad šīs ziņojums tiek veltīts viņas piemiņai un sākam balsot par likumdošanas uh, rezolūciju elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 44 pār, neviens neaturas, 3 pret. Tātad rezolūcija ir pieņemta un apsveicam eh, Henkes kundze un Tavārese kungu. Tagad eh, balsojumi ir beigušies, pārējām pie nākamajiem punktiem. We're moving on now to point number 13. Paliekam pie 13, tad pāriem pie 13. punkta par Eiropas bēgļu fondu. Ah, yes, of course, of course. Of course. Point, excuse me, point number 14. 14. punkts. Tātad eh, par ciešāku Eiropas Savienības iekšējo solidaritāti patvērums sniegšanas jomā, un e, referents ir Kirjākos Trontofilides. Nu, vispirms e, komisijas e, pārstāvis, pēc tam pirmā viedokļu apmaiņa. Komisija ir pieņēmusi paziņojumu par ciešāku Eiropas Savienības iekšējo solidaritātu patvērumu sniegšanā lai labāk sadalītu atbildību un veicinātu savstarpējo uzticību. Referents ir sagatavojis. Uh, ir uh, sācis darbu pie paši iniciatīvas ziņojuma un vispirms vārds komisijas pārstāvim, pēc tam pirmā viedokļu apmaiņa. Vārds uh, Adalbertam Čančam no Eiropas komisijas. Paldies! Un es gribētu pateikties par šo ielūgumu un iespēju iepazīties ar, iepazīstināt jūs ar komisijas paziņojumu. Šis ir ļoti svarīgs posms patvērums sniegšanas politikā un arī ir svarīgi parlamentam ar šo jautājumu iepazīties. Solidaritāte ļoti, šis jautājums kļuva ļoti aktuāls pagājušajā gadā. Ne tikai vidus jūras reģiona krīzes dēļ, bet uh, arī tādēļ, ka notika spiediens uz uh, patvēruma sniegšanas uh, sistēmu. Un jau vairāk nekā desmit gadu mēs strādājam pie patvērums sniegšanas politikas, un tāpēc komisijas paziņojums nav tikai reakcija uz pagājušā gada notikumiem, bet arī skatās strateģiski uz patvērumu piešķiršanu. Kāpēc mums ir vajadzīga solidaritāte? Pirmkārt, patvērumu meklētāju plūsmas eh, ir mainīgas un ir jāatceras, ka, lai gan pašlaik ir daudz eh, pieteikumu uz patvērumu, tomēr šie pieteikumi, šo pieteikumu ir daudz mazāk nekā desmitgades sākumā un arī daudz mazāk nekā citās pasaules daļās. Tātad tagad ir laiks sākt domāt par iespējām visās dalību valstīs, eh, ko darīt, ja ir negaidītas patvēruma meksmas. Un eh, tomēr tā kā plūsmas ir sadalītas nevienādi, tās var izdarīt eh, spiedienu uz dalību valstīm. Piemēram, sešas valstis saņēma gandrīz divas trešdaļas visu pieteikumu uh, Ir acīm redzami, ka eh, Eiropas Savienībai ir eh, pienākums veicināt solidaritāti, lai nodrošinātu, eh, ka visi patvēruma meklētāji tiek pienācīgi izskatīti, bet nav viegla risinājuma šeit, jo pirmkārt ir svarīgi ka dalība valstis parādītu ne tikai solidaritāti, bet arī uzņemtos atbildību un arī eh, sekotu kārtībai savās valstīs. Tātad bez dalību valstu atbildības arī nebūtu iespējama šī kopīgā sistēma. Un Kāpēc jautājums ir sarežģīts? Arī tāpēc, ka dalību valstu vajadzības var būt ļoti dažādas, un šeit nav kaut kādu vieglu eh, pasākumu, kas der visiem un kas atrisina problēmas. Eh, šeit ir arī svarīgi, cik labi ir katrā dalību valstī patvēruma eh, sniegšanas sistēma, kādas krīzes notiek. Uh, un tāpēc e, tiek ieteikts veidot e, vairākus mehānismus, e, kas dotu iespēju palīdzēt dalību valstīm dažādās situācijās pēc iespējas efektīvāk. Šeit pirmkārt paziņojums apskata esošos pasākumus, kas ir izveidoti desmit gadu laikā, un tad arī tiek novērtēta saskaņa starp šiem pasākumiem un arī pasākumi, kas būtu jāveic vēl tālāk. Mēs runājam par četrām prioritātēm. Pirmā prioritāte ir praktiskā sadarbība un tehniskā palīdzība, un, kā jūs zināt, jau ir daudz pasākumu starp dalību valstīm, vienošanos par sadarbību, tomēr Eiropas patvēruma nodaļas izveidošana, kā komisija gribētu cerēt, dos pievienoto vērtību visiem pasākumiem, un mēs gribētu cerēt, ka arī praktiskā sadarbība eh, kļūs eh, par eh, pamatu patvērumu piešķiršanas sistēmai, nevis vienkārši par eh, pasākumu kopumu. Un ir arī Eiropas bēgļu fonda eh, loma uzsvērta paziņojumā. Mēs uzskatām, ka fonds, bija, eh, fonds ir bijis ļoti veiksmīgs, lai gan tas nav pārāk liels pēc piešķirtā finansējuma un ir iespēja uh, tālāk veicināt šo eh, fondu, ja valstu programmēšana tiek, eh, jo valstis veido sistēmas paturot prātā nākotnes vajadzības, un otrkārt ir arī šeit jātīsta patvērumu un migrācijas fonds, un komisija ir sagatavojusi priekšlikumu, kas eh, ļautu šim uh, fondam konkrētāk apskatīt problēmas un arī operatīvāk rīkoties. Komisija apskata arī atbildības sadali. Tas varbūt ir jautājums, ka ir jāpiešķir ļoti daudz uzmanības, un jautājums ir, kur nonāk patvēruma meklētāji. Šeit ir dažādas grupas, kas atbalsta pašreizējo Dublinas regulu un ir pretinieki eh, šai regulai. Komisija uzskata, ka pašlaik ir svarīgi turpināt eh, strādāt pie Dublinas regulas reformas, ko komisija ieteica 2008. gadā, un šim priešlikumam ir jābūt eh, pieņemtam 2012. gadā atbilstoši Stokholmas programmai. Bet eh, papildus Dublinas eh, regulas reformēšanai atbilstoši priekšlikumam mēs arī uzskatām, ka ir nepieciešams veidot eh, pasākumus, kas varētu atvieglot problēmu risinājumu savienībā. Un šie pasākumi ir saistīti ar uh, Tālāk brīvprātīgu pārvietošanu ir bijis eksperimentālais projekts sadarbībā ar Maltu un komisija šeit iesaka pastāvīgas brīvprātīgas pārvietošanas schēmu Eiropas eh, Savienībā un arī ir sākts iespēja pētījums par kopīgu eh, pieteikumu izskatīšanas eh, schēmu. Komisija arī uzskata, ka pārvaldība ir īpaši svarīga patvērumu piešķiršanas sistēmai un Dublinas regula paredz uh, mehānismu, kas pēc komisijas domām varētu būt labs papildinājums kopīgā patvērumu, kopīgai patvērumu piešķiršanas sistēmai un nodrošināt, ka dalība valstis ievēro savu atbildību uh, un eh, arī ir iespējama labāka sadarbība šādā veidā. Tās ir galvenās eh, prioritātes ziņojumā, un eh, galvenais ir tas, ka komisija uzņemsies savu lomu, sagatavojot priekšlikumus vai arī rīkojoties atbilstoši esošajiem mehānismiem. Tomēr komisija viena pati nevar panākt uh, solidaritāti, jo solidaritāte ir atkarīga no visiem uh, dalībniekiem, arī no dalību valstu piedalīšanās, uh, atbalstot EASO un izmantojot mehānismus, piedāvājot iespējas pārvietot papēruma meklētājus. Un e, šādā veidā paziņojums e, arī veicina pārējās iesaistītās grupas rīkoties. Kā jūs zināt, varbūt tad padome ir pieņēmusi e, secinājumus par eh, sadarbību 8. Eh, martā un komisija atbalstīja šos secinājumus un mēs eh, uzskatām, ka no vienas puses ir svarīgi ņemt vērā dalību valstu atbildību, bet arī ir runa ne tikai par solidaritāti, ir jādomā arī par atpakaļ uzņemšanas līgumiem un robežu kontroli. Protams, ir ļoti svarīgi, ka arī parlaments izsaka savu nostāju, un mēs eh, gaidām, ka mēs varēsim palīdzēt parlamentam pēc iespējas eh, šajā darbā. Paldies, komisija! Tagad eh, vārds Triandi Filīdis kungam pirms diskusijas lūdzu. Paldies. Es gribētu pateikties komisijai par to, ka komisija mūs iepazīstināja ar savu dokumentu. Es uzskatu, ka daudz, kas šajā dokumentā ir ļoti pozitīvs un ir vairāki elementi, par ko ir jārunā tālāk, un daži citi elementi tiks eh, tālāk eh, precizēti. Viens no pozitīvajiem notikumiem ir atziņa, ka ir jābūt konkrētiem pasākumiem, lai ievērotu solidaritāti. Arī tika minēts Eiropas bēgļu fonds līdz 2015. gadam un tālāk patvēruma un migrācijas fonds. EASO loma ir praktiska sadarbība un tehniskā palīdzība. Tā ir svarīga. Arī ir svarīgi sadalīt atbildību starp dažādām grupām, un mēs vēlētos pie visiem šiem jautājumiem strādāt, lai sistēma būtu piemērota realitātei un būtu lietojama nākotnē. Un e, arī Maltas eksperimentālais projekts šeit var būt ļoti noderīgs. E, par nožēlu e, paziņojums tiek uzskatīts tikai par labu starptautiskajai aizsardzībai, izslēdzot patvēruma meklētājus. Un, lai gan tieši sakarā ar patvērumu meklētājiem ir daudz problēmu. Un lai gan pašlaik vēl situācija ir ļoti neskaidra, tomēr ir vēlams eh, izpētīt iespējas, kā varētu veicināt pieteikumu izskatīšanas efektivitāti. Arī ASO darbs tiek vērtēts eh, pozitīvi, un mums ir jābūt eh, skaidrībai par šīs organizācijas eh, pilnvarām un pienākumiem, un ir arī jāņem vērā Frontex loma, jo ceturtajā paziņojumā ir teikts, ka paziņojuma ceturtajā lapusē teikts, ka ASO jāsadarbojas arī ar Frontex. Tagad es gribētu uzdot dažus jautājumus komisijai. Un pirmais jautājums ir par principu, kas tika uzsvērts - solidaritāte un līdzīga atbildības sadale pēc līguma eh, pamata Eiropas Savienības politika un tās ieviešana ir jārealizē e, solidāri un e, līdzīgi sadalot atbildību, ieskaitot arī e, finansu aspektu. Un Eiropas Savienībai ir jāsagatavo vajadzīgie pasākumi, lai ieviestu šos principus. Tātad ir runa par solidaritāti un godīgu atbildības sadali, kāda šeit ir atšķirība un kāda būs ieteikme uz politiku tālāk. Otrais jautājums ir par dalību, to, ka dalību valstis saņem dažādu skaitu patvēruma meklētāju. Kā komisija redz dalību valstu lomu, eh, to dalību valstu lomu, kuras geogrāfisko vai citu iemeslu dēļ saņem mazu skaitu patvērumu meklētāju atšķirībā no citām valstīm, kas saņem vairāk. Tāpat arī ir runa par eh, šo masīvo ietekmi un eh, spiedienu, kas ar to ir domāts un uh, kurš un kā vērtēs e, šo terminu nozīmi. Tad ir jautājums par solidaritāti un atbildību. Komisijas paziņojumā ir minēts un ir uzsvērts arī padomas secinājumos un citos gadījumos, ka solidaritātei ir jābūt saistītai ar atbildību dalību valstīm ir jānodrošina, lai to sistēmas atbilst starptautisko un Eiropas līkumu prasībām. Un e, solidaritātes svarīgākais aspekts ir katrai valstī uzņemties atbildību, lai mazinātu ietekmi uz citām valstīm. Un ir valstis, kurām jau tagad ir daudz problēmu e, patvēruma e, piešķiršanas sistēmā, kas ir svarīgāks - solidaritāte vai arī noteikumu ievērošana. Un beidzot, par Maltas eksperimentālo projektu, kas notika 2012. gadā. Un līdz šim tas bija vienīgais šāds projekts. Es gribētu teikt, ka vēl nav komisija uh, izvērtējusi šo projektu, bet ir bijušas e, kritiskas piezīmes, bet vispārējais iespējas varētu būt e, pozitīvs un e, tiek izteikta cerība, ka komisija ieteiks šādu pastāvīgu schēmu, kas tad tiks tālāk vērtēta. Es gribētu vairāk dzirdēt par šo pārvietošanās mehānismu. Un vēlāk es uzdošu vēl jautājumus par grafiku un komentēšu eh, tālāk teikto. Tagad diskusija Gion Kunze. Nu jā, paldies priekšsēdētāji, paldies, ka devāt vārdu. Es arī priecājos par komisijas eh, mm, teiktā kvalitāti un šo pašiniciatīvas ziņojumu, kas, manuprāt, ir būtisks. Kā jau minēju, sveicu šīs dienas paziņojumu, bet arī sveicu eh, paziņojumu, kas eh, tika pieņemts 11. Eh, gada decembrī, tamdēļ, ka pirmkārt šis paziņojums reaģē uz kopīgas neizdošanās aspektu un uh, Šī neizdošanās parāda Eiropas Savienības spējas globāli atbildēt uz uh, arābu pavasaru un arī citiem iekšējiem fenomeniem. Uh, jāatgādina šajā saistībā, ka lielākā daļa dalību valstu, mm, ja tās reaģēja uz neseniem vai sanākiem mm, notikumiem, neatbildēja mm, pozitīvi, kad vajadzēja uzņemt zināmu skaitu uh, bēgļu, un uh, te ir sava atbildība jāuzņemas par uh, šo neveiksmi. Un šis uh, paziņojums iekļaujās politiskā līknē, kas izceļ pamatvērtības, kopīgo Eiropas Savienības politiku. Patvēruma ziņā tas ir ļoti svarīgi, jo solidaritāte ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām, kas ir jāturpina aizstāvēt. Trešais iemesls, kāpēc es veicu šo paziņojumu. Piedāvātā atbilde ir visaptvaroša. Mums ir 2012. gada mm, šis atpakaļ skaitīšanas taimeris, un mm, šis paziņojums ļauj aplūkot kopīgās patvēruma politikas as, dažādus aspektus, un tas ir viens veids, kā raudzīties uz lietām. Uh, Protams, šis paziņojums ietver principus, kas ieviešami, un tam ir sava loma, te netiek uh, runāts par izteikti praktiskiem aspektiem, bet runājot par solidaritāti, mm, tas veicina to, lai no runām mēs ķertos pie darbiem. Un uh, šobrīd ir elementi un pārdomu uh, tēmas referentiem, un es arī izteikšos kā ēnu referente, tas atspoguļo arī manas grupas nostāju. Vādlīnija galvenais vēstījums ir iegūt instrumentu kopumu, kas būtu gan elastīgi, gan kopīgi, tā lai nebūtu šī pieeja, ka katrs pats par sevi un um, pamat radīt vēstījumus, kam vajadzētu vadīt mūsu darbību. Te jāizmanto trīs principi - solidaritāte, Filandesa kungs arī par to runāja, solidaritāte, atbildība un savstarpējā uzticība, ko arī apraksta šis paziņojums un pie ko strādā arī referents. Šie ir principi vispārējās idejas, kas būs jāattīsta. Turpmākajās nedēļās vēlējos vēl uzsvērt pēdējo lietu, jo mēs jau vakardien runājām par citiem jautājumiem, kā preddiskriminācijas direktīva un pašreizēja ekonomiskā situācija. Neslēpsim sarežģīju mūsu uzdevumu šajā jomā. Bet mm, te nevajadzētu aizmirst to, ka ja mums ir mm, labi kopīgie instrumenti, esmu pārliecināta, ka tas mm, veicinās valstu izmaksu samazināšanu, un jo īpaši patvēruma jomā šeit investīcijas nākotnē veido gan sociālas, gan ekonomiskas ietaupījumus, bet te ir arī mm, cilvēciskās izmaksas, un te mēs varam veikt tādus ietaupījumus. Tā ir tematika, kuru, mm, kas mums jārisina. Šis paziņojums, šis instrumentu klāsts, tā jābūt reāli iztenojumam, elastīgam. Mm, lai būtu iespējas arī uz izmaksām. Pēdējais elements komisija runā arī par parlamenta ieguldījumu kopīgai patvērumu politikai un solidaritātei. Nevajadzētu aizmirst arī vēl vienu iesaistīto pusi padomi, kurai arī ir gana svarīga atbildība, lai būtu, kā tas bija 8. marta deklarācijā, kas arī mm, savu paziņojumu pieņēma, un es domāju, ka arī padome ir mm, jāspēj uzņemties atbildību arī solidaritātes jautājumos saistībā ar kopīgo patvēruma programmu. Paldies priekšsēdi! Paldies, Gijomas kundze! Pirkar kungs, lūdzu. Nu jā, paldies priekšsēdi. Es uzskatu, ka Un tā ir laba lieta, ka komisija ir sniegusi konkrētu definīciju, ko nozīmē solidaritāte, tehniskā asistence, finansiālā solidaritāte arī uzdevuma dalīšana un labāka instrumentu izmantošana, kāda mums pašreiz ir. Es uzskatu, ka ir svarīgi arī tas, ka komisija ieņem skaidru nostāju un teica, ka gadījumā, ja ir masīvas plūsmas, ka līdzīgi kā līdz šim mēs pieņemam pagaidu piešķiršanas direktīvu, un ir svarīgi, ka komisija arī teica, ka situācija, kāda bija pagājušā gadā, nu, pēc arābu pavasara, ka to nevar salīdzināt ar 89 gada situācija, kad bija lielā krīze Balkānos un Kosovas krīze. Šī iemesla dēļ es to redzu kā skaidru, jā, struktūrām, kādas mums pašlaik ir Eiropas Savienībā, lai absorbētu bēgļu plūsmas. Uh, Es domāju, ka svarīgi ir arī tas, ka komisija teica, ka ir jāsaglabā Dublina. Tas ir labi darbojošs mehānisms, iespējams, varbūt diskusijas par atsevišķiem aspektiem, protams, vienmēr nepieciešama diskusija, ja ir iespējams eh, ko uzlabot, runājot par ātras īstenošanas ieviešanu šis aspekts varētu tikt uzlabots, bet nevajadzētu skart Dublinu kopumā. Pirmā kontakta mm, valsts ir, ir princips, ko nevar apšaubīt, un es e, saprotu, ka komisija arī to negrasās un neplāno darīt. Mm, parlaments arī aizstāvēs Dublinas nolīgumu. Es uzskatu, ka laba lieta ir arī tas, ka nepieciešami papildinoši pasākumi. Uh, bet šie pasākumi proti sādali ārkārtas situācijām, tiem vajadzētu balstīties uz brīvprātības principa. Uz šādiem pamatiem nevis obligāta rakstura, un te vajadzētu definēt ārkārtas gadījumus. Es domāju, ka arī būtu nepieciešams atsaukties uz cilvēkiem, kuriem ir starptautiska aizsardzība, bet nepaplašināt to uz tiem, kas prāsa starptautisko aizsardzību. Te ir divas dažādas lietas, un noteikti nevajag šādu paplašināšanu. Pretējā gadījumā būs daudz problēmu. Jāpiemēro Dublinas sistēma un iespējas, kādas ir mūsu rīcībā. Uh, lai varētu pieņemt lēmumu pēc iespējas ātrāk, tā lai tie, kuriem nepieciešama aizsardzība, to var saņemt, bet neatiecināt to uz tiem, kuriem nav šādu tiesību, jo tā, tiem nav nepieciešama šāda aizsardzība, un kopumā tas skar 90% gadījumu, un mēs nevaram izmantot šādu pašreizējas situācijas paplašināšanu, jāatrod cita procedūra. Uh, Es nevēlētos arī, lai mēs attālinātos no tā, kas labi darbojas, proti, Dublinas sistēma. Ja kādai valstī ir problēmas, tad šajā gadījumā es nemainīšu sistēmu, kas eh, piemērojama 27 valstīs un kas labi darbojas 26 no tām. Jāpalīdz valstīm, kurām ir grūtības, bet ir jāsaglabā sistēma. Tā darbojas labi un to iespējams varētu arī uzlabot, bet pārējo gan vajadzētu saglabāt. Vikstrēms kundze, lūdzu. Paldies priekšētāji. Pirmkārt, uh, vēlos teikt paldies par lielisko darbu, ko Trianta Filidis kungs ir ieguldījis šajā dokumentā, un paldies arī pārējiem kolēģiem, kas uh, bija gatavi sadarboties mūsu darbā, strādājot pie ar patvērumu saistītiem ziņojumiem ciešākais iekšējā solidaritāte patvērums sniegšanas jomā, manuprāt, ir jābalsta uz divām lietām - tātad atbildība un solidaritāte. Un ir nepieciešams kā viens tā otrs, lai sasniegtu sa nosprausto mērķi ES solidaritāti. Visām dalību valstīm ir atbildība īstenot regulējumu un ievērot visas normas, kuras tās ir pieņēmušas, un kā mēs dzirdējām, Dublina 2 sistēma ir balstīta uz pieņēmumu, ka patvērumu meklētājs saņem tādu pašu uzņemšanu uh, un iespējas visās dalībvalstīs, bet uz doto brīdi tā nav. Uz doto brīdi 80% iespēja, ka viņš paņems, saņems patvērumu vienā dalībvalstī, un citā dalībvalstī šī iespēja ir mazāk par 1%. Līdz ar to šī sistēma nav uzticama. Tāpat uh, fakts, ka dalību valstīm dažām ir ļoti liels spiediens, ir vairāk patvērumu meklētāji. Mēs nu pat dzirdējām par Kosovu, pastāstīšu par skaitļiem no Zviedrijas, kur kā vienu gadu mēs vienā gadā uzņēmam 82 tūkstošus cilvēku, mums nav ārējās robežas. Ja mēs nopietni vēlamies izveidot kopīgu sistēmu, tad mums ir jāuzņem arī kopīga atbildība. Uz doto brīdi desmit dalība valstis uzņem un uztur 90% visu patvērumu meklētāju. Līdz ar to 17 valstīm ir iespēja darīt vairāk, vairāk atbildības uzņemties. Un solidaritāte darbojas abos virzienos. Tā ir solidaritāte pieņemot standartus un tos ievērojot, un tas svarīgi dalību valstīm, kas ir pie ārējās robežas, ir jāpalīdz dalību valstīm, kurām ir īpaši spiedieni. Abi šie elementi ir vienlīdz svarīgi. Uzticība ir tas svarīgākais aspekts. Šobrīd Eiropā trūkst uzticības, un tas skar arī patvērumu jomu. Nu, jāuzticās tam, ka ārējās robežas tiek pareizi pārvaldītas un jāuzticās tam, ka visas dalībvalstis pareizi pievē, piemēro attiecīgās direktīvas un regulas. Jā, priekšsēdētāji ir nepieciešama uzticamība, lai panāktu solidaritāti un ir nepieciešama liela lojalitāte, lai panāktu uzticamību un lai panāktu lojalitāti ir nepieciešama lielāka solidaritāte. Lūk, šāds ir šis loks kas ir kā pamats Eiropas Savienībai kopumā, ne tikai domājot par migrācijas un patvērumu jautājumiem. Man ir uh, pārliecība, ka visi iegūs, ja šis loks būs stabils, bet uz doto brīdi tas ir ļoti trauslus un to varētu viegli sagraut. Kā mēs dzirdējam, no referenta astotais pants ir piemērojams solidaritātes un migrācijas jomā. Un tādēļ mums vajadzētu biežāk atgriezties pie 80. panta un padomāt par to, cik tas ir būtisks. Visi pasākumi, ko mēs varam izmantot, lai pastiprinātu lojalitāti, uzticamību un, un solidaritāti, stiprinās arī mūsu savienību. Tādēļ es vienmēr šādus pasākums atbalstīšu un līdz ar to uzskatu ziņojumu un paziņojumu par ļoti pozitīvu. Padoms secinājumi par kopīgu ietvaru uh, praktiskai solidaritātei dalībvalstu starpā, it īpaši tajās dalībvalstīs, kurām ir liels spiedieni patvērumu jomā, to starp tādēļ, ka ir jauktas migrācijas e, plūsmas, mani pārsteidz pozitīvā ziņā, jo tur tiek norādīts, ka ir svarīgi uzņemties atbildību un savstarpēji uzticēties, un punkts par pārvietošanu ir ļoti svarīgs tāpat e, pieminot pagaidu aizsardzības direktīvu cerēsim, ka padome šo formulējumu piemēros arī mūsu regulās un direktīvās, lai parādītu, ka tā nopietni uztver solidaritāti, tā kā mēs to uztveram šeit parlamentā un arī šajā komitejā sagatavojot ziņojumus tuvākajā laikā. Paldies! Paldies, Hiršs kundz, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Mm, kā liberālās grupas referentes sākumā vēlējotos pateikties komisijai par paziņojumu. Mēs vēlētos, lai būtu kopīga brīvības un taisnīguma telpa, un ja mēs patiesi to vēlamies, tad šāda solidaritāte un atbildība ir jākonkretizē, tās iet roka rokā. Te nav jautājums par to, no Mm, kura gala mēs sākam, bet par palīdzību dalību valstīm, kurām ir grūtības. Un tāpat bez tā ir jāprasa arī atskaitīties valstīm, kurām ir rezervēta attieksme tie, aktīvākai patvēruma politika iekšējiem iemeslu dēļ. Domāju, ka arī jāpalīdz Eiropas uh, atbal, patvērumu atbalsta birojas. Mm, vakardien, kad mēs runājām par mm, patvērumu un migrācijas fondu, jauni aspekti tika izcelti, un tie tad būtu ņemami vērā. Vēl viens eh, būtisks aspekts ir transponēšana. Jātransponē direktīvas, kas pastāv patvēruma jomā, bet arī turpmākās direktīvas. Un nu, tā tad pie tā jāpiedomā. Eh, tālāk, Dublina 2 Protams, mums būs nepieciešams pārskatīt un uzlabot mm, Dublina divi regulējumu, bet tas nenozīmē, ka nav jāanalizē e, rūpīgi situācija. Mana kolēģe jau to minēja, mēs saskaramies ar situāciju, kurā mm, patvēruma prasītāju kopīgais skaits galvenokārt uh, piecas valstis uzņem un tas skar šis skaits, un pārējās valstis ir rezervētas, kaut arī ir zināms potenciāls, lai uzņemtu šos patvēruma prasītājus. Tas ir Dublinas divi rezultāts, un no tādā gadījumā, manuprāt, būtu taisnīgi vēlēties pārskatīt un darīt to rūpīgi. Uh, Mm, ar šo Dublinas divi eh, regulējumu, vai nebūtu iespējams arī mm, izmantot eh, sādali, ņemot vērā IKP, iedzīvotāju blīvumu, iedzīvotāju skaitu dalību valstī. Šie ir kriteriji, mm, kuri, manuprāt, būtu izmantojami, jo tas mums ļaut nonākt pie citiem rezultātiem. Rezultātiem Mm, kas novestu pie tā, ka būtu cita e, patvērumu prasītāju un bēgļu sadale, un nevajadzētu izslēgt šādu iespēju. Mēs, es varē, mēs esam Mēs varētu sākt sadarbību dalību valstu starpā vai brīvprātīgu sadarbību projektu formā. Dublinai divi jāsaka jā, bet jāanalizē arī e, rezultāti, kādas ir iespējas citi mehānismi, kas varētu būt vēl efektīvāki un kas ļautu um, veicināt vēl vairāk solidaritātes un atbildības. Holmajers kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji godātie kolēģi. Sākumā vēlējos teikt, ka komisijas dokuments ir izcils par, mm, par to būt gandarīt, bet mm, te ir arī viela pārdomā, mums būs padziļināta diskusija patvēruma jomā pateicoties šim komisijas dokumentam. Domāju, ka šīs problēmas turpinās mums sekot debašu garumā, kādas mums būs par šo jautājumu. Nevēlētos runāt kopumā par šo paziņojumu, bet par trīs konkrētākiem jautājumiem. Ir viena tēma, kas tiek skārta, proti sadarbība pieteikumu skatīšanā. Tas nenozīmē, ka ko, valsts nebūtu mm, kompetenta pieņemot vai nepieņemot šos e, pieteikumus, bet ir grūtības, e, mm, lai būtu tūki, īpaši mazām mm, valstīm, kad e, runa ir par Āfrikas dialektiem apvienotā karaliste ir mm, veltījusi lielas pūles, arī Vācija, Austrija, iespējams, ka šeit mēs varētu mm, vairāk savstarpēji piekāpties, varētu sistematizēt šādu mm, tulku apmaiņu. No vienas puses tas palīdz bēgļiem, viņi var izpausties eh, savā valodā, un tas ļauj arī precizēt procesus un tos eh, pātrināt, skatot pieteikumus. Uh, jo mēs vēlamies, lai būtu ātra izskatīšana un būtu maksimāla skaidrība mm, tiem, kuriem ir tiesības palikt, tā lai viņi var integrēties pēc iespējas ātrāk. Mm, tāpat arī, lai varētu pārredzēt atgriešanos tiem, kuriem nav tiesību palikt valstī, kas viņus ir uzņēmuši. Runājot par sadarbību, bēgļu atgriešanās ir ārkārtīgi svarīga, mm, jo labi organizēta atgriešanās, nu te man ir mm, laba pieredze, ņemot vērā diskusijas Grieķijā, mm, tur tika teikts, ka viņiem bija grūti sazināties ar citām valstīm, tā iemesla dēļ, ka valstis nav interesētas. Uh, un pat neiepazīstas ar grieķu ierēģiņu pieteikumiem, nemaz nerunājot par kādām atbildes reakcijām. Un Eiropas Savienībai bieži vien ir ātrāk atbildi, un te ir arī sekas. No vienas puses mums ir bēgļi, kas eh, pie mums ierodās, kas pamatoti iesniedz pieteikumu, tā ir viena lieta, bet no otras puses uh, vajadzētu arī, lai Eiropas Savienība organizētu atgriešanos cilvēkiem, kuriem nav tiesību palikt uh, savā valstī. Pat ja ir zināms, ka nav nekāda iespēja palikt kādā valstī, tomēr tāpat tiek mēģināts ierasties um, par spīti tam, ka zināms, ka nu, tas nebūs iespējams. Un, uh, Ženēvas konvencija nekur, nekas netiek darīts, lai pārliecinātu šos cilvēkus neierasties. Spiediens, kādu pārdzīvo Grieķija, ir saistīts ar to, ka kontroles jomā notiekošais lidostās, ko veids Turcijas iestādes, tas netiek uzskatīts par prioritāti Turcijām. Viss, kas notiek cilvēku tirdzniecības jomā mm, ar to mm, nenodarbojas Turcijas mm, amatpersonas, un tas izdara vēl lielāku spiedienu uz Grieķiju, kaut arī tas bija paredzēts arī patvēruma pakotnē, un situācija ir mm, jūtami mā pasliktinājusies, vai komisija plāno darīt vēl ko citu mm, saistībā ar Turciju? Ir iniciatīvas, kas neizdevās, vai tā plāno izdarīt spiedienu uz Turciju, tā lai Grieķija un Bulgārija, kurai arī ir robeža ar Turciju, tā lai mm, tām nebūtu jāskars ar vēl lielāku spiedienu. Mm, mēs nevaram sadarboties tikai jautājumos, kur to vēlamies, bet eh, ir jāsadarbojas arī uh, lai cīnītos pret organizēto noziedzību un eh, cilvēktirzniecību. Tavares kungs. Paldies, priekšsēdētāji, runāšu šoreiz portugāliski. Došu nedaudz laiku kolēģiem, lai viņi var uzlikt austiņas. Un pirmkārt, paldies referenta kungam, Trianta Filidesa kungam, varat rēķināties ar zaļo atbalstu jūsu ziņojumu izstrādē. Ēnu referents arī piedalās un es nodarbojos ar iekšējo pārvietošanu. Tā ir cita monētas puse šim jautājumam. Esmu jūsu rīcībā, ja. Uh, vēlaties gūt manu palīdzību, tas ir darbs, ko veicam kopā pie Gijomu iniciatīvas par finanšu perspektīvu, te man nav daudz kas piebilstams, ko jau minēja Gijomas kundze un referents un. Uh, Runātāji ļoti labi aps, aprakstīja to, kas jādara, lai mm, izietu no šī apburtā loka, lai būtu at, atbildība un solidaritāte dālību valstu mm, vidū. Ļoti bieži tiek lauzīta galva, bet beig beigās izrādās, ka tas nav nemaz tik sarežģīti, vienkārši jābūt realistiem attiecībā uz to, kas notiek patvēruma. Mm, režīmu jomā un, un pat tvēruma prasītājiem Eiropā esmu pilnībā gatavs strādāt šajā jomā, un es domāju, ka daļa problēmas eh, rodas padomē. Nekad neesmu redzējis tik daudz valstu baidoties no solidaritātes ministru padomē. Nesen mēs redzējām, ka padome eh, bremzēja juridisko izmantošana 81. pantam tika pat izstrādāta juridiskā uh, eh, pozīcija, ka tas gan um, parādās līgumā, bet to nevajadzētu nekad izmantot, un tad es gribētu redzēt, kā tad mēs īstenosim solidaritātes uh, politiku starp dalību valstīm, neizmantojot 81. pantu, un es domāju, ka parlamentam arī būs jāpieliek pedagoģiska rakstura pūliņa turpmākajos mēnešos, un vēl es vēlētos noslēgt ar divām lietām. Nu, pirmkārt, tam jāatceras Bjekas kunga teiktais, kurš teica, ka Dublina mm, nav krīzes situācijā, bet ir krīzes situācija atsevišķās valstīs, bet tieši tas arī notiek. Šādās situācijās ir vāja punkti Dublinā un. Dublina, un Un, piemēram, ja Luksemburga būtu ārējās robežās, vai tam būtu kādas robežas, kur būtu spiediens, nu, tad tas būtu vājais punkts. Nu, mēs, protams, to zinām. Mēs eh, varam iztēloties valsti, kurai būs smagas budžeta problēmas, piemēram, Grieķija. Nu, mēs varētu šādi izvēlēties vājo punktu. Amerikas augstākā tiesa izdomāja jēdzienu par vājā punkta nesamību, un tā ir tāda filozofiska pieeja vienmēr jau ir vājais punkts, un jāskatās, kur ir šie punkti, un Un nevis eh, teikt, ka tā ir tikai Grieķijas problēma. Nē, Grieķijas problēma arī Dublins divi problēma. Un visbeidzot par bēgļiem noslēgumā arī šeit nepieciešama realitātei balstīta pieeja pirms eh, sākt runāt par mm, bēgļu atgriešanu. 90% no pasaules bēgļiem cenšas atgriezties izcelsmes valstī. Un vēl ir arī cita daļa, no šiem bēgļiem, kas paliek tranzītu valstīs, jo bez ģeogrāfiskās tuvības ir arī valodas un citas saiknes, kad runājam par bēgļiem, runa ir par mazu daļu bēgļu, kuriem nav citu iespēju, nav citu ceļu, kā tikai atgriezties valstī, protams, ja atgriežas Irākā. Uh, tad te ir eh, draudz dzīvībai atsevišķiem iedzīvotājiem, ir arī atpakaļ uzņemšana trešajās valstīs, te reizēm nav iespēju, un te mēs to arī sastopam ikdienā, to mēs komisija arī to redzēja Sīrijas gadījumā, visa nauda ir tikus izlietota, vai nu tas nonāk mafijas eh, rokās, vai arī nav iespējams strādāt, un beigu beigās risks doties uz Irāku. Nu, gal galā, ja atgriežas, tad var būt arī vajāšanas vai nāves risks. Un, un mm, te ir maza daļa bēgļu, kuriem ir nepieciešama šī miera osta, un viņi arī ir pirmie, kas eh, izveidos saiknes ar izcelsmes valsti. Thank you. Solidarity is uh, an emotive. Bronsa kungs, jā, solidaritāte ir tāds ļoti jauks vārds, varbūt vienošanās būtu trāpīgāks, bet vienošanās nav automātiski, tā ir atkarīga, vai pieņemtie lēmumi ir pareizi. Es jūtu līdz tām valstīm, kas ir uz ārējās robežas Eiropā un kur ir nesamērīgi liels eh, tā dēvēto patvērumu meklētāju skaits, bet viņi ir vienkārši cieši no nepareiziem patvērumu likumiem, kas ir uzspies dalību valstīm, it īpaši absurdais uh, ne atpakaļ nosūtīšanas uh, princips, tad cilvēki, kas būtībā nav apdraudēti, nedrīkst nosūtīt apakaļ uz tā teikt bīstamajām valstīm. Un lielākā daļa patvērumu meklētāji dodās uz valstīm, kur viņiem ir kultūrāls saiknes un solidaritāte. Šodien mēs nosaucām par godīgu slogu sadalījumu. Es nedomāju, ka dalību valstīm ir tāds sloks, kas citiem būtu jāuzņemās. Cilvēki dodas cauri drošām valstīm vai otrkārt cilvēkiem, kas nav vairāk apdraudāti kā tie, kas palikuši viņu izcelsmes valstīs, un treškārt tajā, no tām valstīm, kas, tā teikt, ir pārveidotas liberālās demokrātijas. Mums ir jābūt solidaritātei, pievienosimies, nevar Eiropu padarīt kā pēdējo vietu, kur doties cilvēkiem, kas grib nākt šeit un dzīvot kopā ar savām kultūrām. Komisija lūdzu, vai jums ir kas sakāms, pirms mēs atkal dodam vārdu Tienta Filidis kungam. Paldies! Ļoti daudz eh, komentāri ir izskanējuši, lielākā daļa no tiem bija ļoti pareizi un trāpīgi koncentrēšos uz tiem jautājumiem, kas tika uzdoti komisijai, un uh, neizteikšu komentārus par uh, citiem izteikumiem. Pirmkārt, uh, jautājums par atšķirību starp solidaritātes principu un pareizu atbildības sadalījumu. Nu, tas ir tāds āķīgs jautājums daudzajā, daudzajā ziņā. Un uh, Es um, neiedziļināšanos šeit semantiskajā un filozofiskajā atšķirības starp šiem terminiem, bet uh, paziņojuma uh, mērķis par ciešāku iekšējo solidaritāti bija domāt par to, kā mēs varam panākt līdzsvaru starp šiem diviem jēdzieniem, tātad starp solidaritāti un atbildības sadalījumu. Tas ir cieši saistīts ar jautājumu par to, kas ir pirmajā vietā - solidaritāte vai atbildība. Uh, un komisijas nostāja ir tāda šajā jautājumā, ka šiem diviem elementiem jāiet roku rokā. Ir uh, iesaistītās puses, kur es uh, teiktu, ka solidaritāte ir pēc atbildības, bet tāda nav komisijas nostāja. Mēs cenšamies panākt līdzsvaru starp šiem diviem elementiem. Bija konkrēts jautājums no Trienta Filides kunga par to, kā komisija skatās uz uh, nenoslogotajām dalību valstīm un to lomu tātad tās dalību valsts, kurām nav daudz patvērumu meklētāju uz doto brīdi. Eiropas komisijas skatījums, skatu, domājot par solidaritāti, ir tāds, ka arī šīm dalību valstīm ir jāiesaistās, bet uh, to loma galvenokārt ir veidot uh, veiktspēju savās sistēmās, lai nākotnē varētu uh, tikt galā ar šādām plūsmām, jo šīs plūsmas nav paredzamas uz doto brīdi. Mums ir spiediens uz dienvidu robežas, un nākotnē iespējami ir, ir spiediena austrumu robežas un tam līdzīgi. Tā kā veikspējas veidošana ir būtiska, un tādēļ ir svarīgi izmantot pareizi arī Eiropas Savienības piešķirtos līdzekļus šādu mērķu sasniegšanai. Otkārt, šādām dalībvalstīm ir sava loma nodrošinot eh, praktisku pabalstu EASO ietvaros citām dalībvalstīm. Bija ļoti konkrēts jautājums par terminiem milzīgs pieplūdums vai īpaši spiedieni, tas ir tīri tehniski, bet šie termini ir ar savu konkrētu nozīmi attiecīgajos juridiskajos instrumentos, īpaši spiedieni, tas ir atrunāts atsevišķā EASO regulas pantā, kur tie ir tā diezgan vaļēji definēti, bet ir zinām apsvērumi par to, kas ir šādi spiedieni un par masu pieplūdumiem. Tas ir cieši saistīts ar pagaidu aizsardzības direktīvu un tur masu pieplūdums ir pārvietotu cilvēku pieplūdums un ļoti skaidri definēts, un tas ir cieši saistīts ar pārvietotu cilvēku definīciju, protams, viņi nevar atgriezties izcelsmes valstīs, jo tur ir nepanesami apstākļi vai e, sarežģīta situācija izveidojusies. Tik uzdots arī jautājums par pastāvīgo pārcelšanas plānu, ko komisija gatavojas e, piedāvāt tuvākajā nākotnē. Ļoti svarīgi ir paturēt prātā tās mācības, ko mēs guvām pilotu projektu laikā, un tā kā pilotu projekts vēl turpinās uz doto brīdi, ir grūti pateikt, kādi būs konkrēti rezultāti pēc izvērtējumu. Projekta izvērtējums būs būtiska daļa no ietekmes novērtējuma attiecībā uz pastāvīgo pārvietošanas plānu, un tas tiks darīts sadarbojoties ar Maltu un citām dalībvalstīm. Un balstoties uz tā rezultātu, tad uh, pastāvīgā plāna aprises varētu mainīties, bet šis plāns būs uz brīvprātību principu balstīts, par to jau ir pieņemts lēmums, bet jebkurā gadījumā tam ir kaut kā jāskaļaujas ar noteikumiem, kas uh, uz doto brīdi tiek uh, apspriesti par migrācijas un patvērumu fondu, kur tiek runāts, kā var finansēt šādus jautājumus. Un Holmaiers kundze gal galā uzdeva konkrēti jautājumu par Turciju. Uh, un ar uh, Turcijas pierobežu, un es pilnībā varbūt uh, nesapratu šo jautājumu, un iespējams, uh, nu, tas, ko es varu teikt, Nu, jā, par to mēs katrā ziņā varam runāt arī pēc uh, tam, vēlāk kaut kur eh, zem četrām acīm, bet arī komisija kopā ar ārējās rīcības dienas ļoti cieši sadarbojas ar Turciju, lai nodrošinātu, ka tiek jau īstenots atkaļ nosūtīšanas, atkaļ uzņemšanas līgums ar Turciju, un arī mēs cenšamies uzlabot Grieķijas patvērumu sistēmu, ļoti daudz šeit runāts par solidaritāti. Uh, un komisija ir cieši iesaistījusies uh, atbalstot Grieķiju uh, finanšu ziņā un arī tehniskajā līmenī, it īpaši ar EASO un citu dalību valstu atbalstu. Es ceru, ka man komentāri bija liederīgi. Paldies! Paldies! Un tagad Rianta Filides kungam vārds, lai noslēgtu šīs diskusijas. Priekšētāji tā kā laika nav pārāk daudz, es uh, aprobežošos ar to, ka teikšu paldies komisijai par nu pat sniegtajām atbildēm. Un tāpat paldies arī visām, visiem kolēģiem, Gijoms kundzei, Vikstrams kundzei, Homēra kundzei, Bronsa kungam un pārējiem kolēģiem, kas uh, nāk klājā ļoti liederīgiem komentāriem, kurus es nopietni apsvēršu. Tāpat es uh, gaidu arī atzinumus un uzskatus no dažādiem akadēmiķiem un NVO, uh, Tā kā es eh, par to arī vēl stāstīšu politiskajām grupām, lai būtu pirmais projekts eh, gatavs eh, pirms aprīļa beigām, un tad būs tikšanās ar ēnu referentiem. Un tad ziņojumu cerams varēšu stādīt priekšā jūlijā, un tad septembrī pēc vasaras brīvlaika varēsim to skatīt plenārs sesijā. Nu, tas īsumā par laika grafiku. Liels paldies vēlreiz visiem, un es ceru, ka mums veidosies ļoti laba sadarbība ar visiem kolēģiem. Paldies! Paldies, Triantā Filides kungs, un paldies visiem deputātiem, kas iesaistījās diskusijās komisijai Jankungam, kurš uh, ļoti padziļināti paskaidroja, kāda ir komisijas nostāja par pašiniciatīvas ziņojumu, kur mēs sagatavosim tuvākajā nākotnē. Tagad pēdējais uh, punkts rīta sadaļā. Pēcpusdienā būs vēl citi jautājumi, ko mēs skatīsim pēc tāda pūksteni trijos, bet tagad 15. Uh, darbkārtības punkts par sprākstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu referents Jans Mulders. Un diskusijas mērķis ir iepazīstināt ar patreizējo situāciju pēc trīspusējām sarunām. Tie no jums, kas uh, vēlas doties ārā no zāles, lūdzu dariet to klusām, lai mēs varētu turpināt uh, un izskatīt pēdējo rīta sanāksmes daļas jautājumu. Vispirms uzklausīsim referentu Jānu Mulderu, kurš iepazīstinās ar patreizējo situāciju pēc trīspusējām sarunām. Jāpatur prātā, ka ir trīs svarīgi politiski jautājumi. Pirmkārt, licenču izsniegšana un reģistrācija Otrkārt, eh, pilnvaru deleģēšana komisijai un treškārt un amoņaka nitrāta izslēgšana no šīs aptvērumu. Tad uzklausīsim referenta, un tad mums būs vēl arī iespēja diskusijām. Mulderkungs lūdzu. Paldies, priekšsādētāji. Es iepazīstināju ar ziņojumu projektu pagājušajā gada jūlijā, un pēc tam grozījuma termiņš bija 15. jūlijas. Tas nozīmēja, ka veicot grozījumus mēs palaidām garām ļoti nopietnu notikumu aptuveni nedēļu vēlāk, to, kas notika Norvēģijā, šaušalīgie noziegumi, kas tur norisinājās. tad domājot par balsojumu rezultātiem, 49 no 50 dalībniekiem bija par šo ziņojumu, tad atbalstīja mūsu ieteikumus. Un kādi bija galvenie risinā, eh, secinājumi šajā komitejā? Pirmkārt, par sprākstvielu prekursoru tirzniecību komisija piedāvā licencēšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka uh, noteiktam produktu skaitam, kas ir iekļauti konkrētā sarakstā. Ja vēlaties tos iegādāties, jūs to varat izdarīt tikai tad, ja jums ir attiecīgā licence. Tāda bija komisijas nostāja, un 49 eh, no 50 komitejas dalībniekiem to atbalstīja. Tālākās diskusijās ar padomi šķita, ka padomēji bija citādāks viedoklis. Konkrētās dalībvalstīs ir licenču izsniegšanas sistēma, citās dalībvalstīs ir reģistrācijas sistēma, un dažām dalībvalstīm uz doto brīdi vispār nav nekādas sistēmas šajā sakarā. Tas uh, uz doto brīdi rada ļoti liels problēmas. Otrs Atšķirīgais jautājums ir tāds, ka šī komiteja vēlas pieturēties pie vienošanās ar padomu un komisiju un parlamentu par deleģētajiem aktiem, bet padomu vēlas izņēmumu šī gadījumā. Ir A saraksts un ir B saraksts. B saraksts ir tie produkti, kurus, ja kāds iegādājas un tas šķiet aizdomīgi, tad ir, ir par to jāziņo. Padome vēlas pilnīgi jaunu procedūru, ja konkrēti produkti tiek pievienoti A sarakstā, vai tie tad tiks izņemti no B saraksta. Mēs parlamentā teicām, ka mēs vēlamies pieturēties pie sākotnējās vienošanās, kas tika panākts starp industrijas institūcijiem. Uh, Trešais ir amuņaka nitrāts, kas būtu jāizslēdz no aptvērumu, bet mēs uzskatām, ka tas nebūtu jāskat šī priekšlikumā, jo saskaņā ar rīč vienošanos amuņaka nitrāts ir pietiekami iekļauts un es esmu pārliecināts, ka padomē šī ziņā ir taisnība. Kā jau teicu, uz doto brīdi mums ir atšķirība, atšķirīgs viedoklis starp padomi un komisiju. Tad pirmais jautājums ir, vai mēs eh, paliekam pie licencēšanas vai pie reģistrācijas sistēmas, vai arī mēs izmantojam tādu dubulto sistēmu, kā šobrīd komisija nāk klā, nāks klājā ar jaunu priešlikumu. Un ņemot vērā balsojumu šajā komitejā, es esmu teicis, ka parlaments pieturās pie licencēšanas sistēmas, bet uh, vienmēr ir jābūt gataviem uz kompromisu, un tādēļ esmu gatavs piedāvāt šai komitejai, ka mēs varētu ieviest pārejas laika posmu, kur uh, laikā būtu pieejamas abas sistēmas un tām dalību valstīm tad būtu reģistrācijas sistēma, kuras tās to varētu izmantot vēl kādu laiku, dalību valsts, kurām nav nekādas sistēmas, būtu jāpieņem licenžu sistēma, un pēc pāris gadiem tad būtu izvērtējums jāveic, un tad komisijai būtu jānāk klajā ar galīgo priešakumu. Par uh, pilnvaru deleģēšanu uz doto brīdi es pieturos pie vispārējās vienošanās starp parlamentu, padomi un komisiju. Priekšādātāja kungs, lūk, uh, šāds ir progress. Mēs vēl joprojām cenšamies vest sarunas, bet šķiet, ka tās ir iesprūduši pagaidām. Paldies! Pašlaik tas, kas notiek, neizklausās neko labi, bet uh, trialogā ir trīs puses, tā tad varbūt Dānijas prezidentūra uh, varētu eh, veicināt uh, trialogu. Tā, kurš ir komisijas pārstāvs? Varbūt jūs varētu precizēt komisijas nostāju, un tad varbūt Dānijas prezidentūra un arī vēl kāds deputāts varēs papildināt lūdzu Šīferkungs. Paldies un labrīt! Mēs pilnīgi atbalstam notiekošo neformālo eh, trialogu un sadarbojamies eh, gan ar referentu Belderskungu, gan arī ar Dānijas prezidentūru. Eh, pašlaik mēs varam piekrist tam vērtējumam, ko deva referents, jo situācija ir sarežģīta. Un mēs gan izteicām gatavību būt elastīgiem un nonākt pie kompromisa. Komisijas nostāja pašlaik ir tāda, ka mēs joprojām dodam priekšroku licencēm un par deleģētajiem aktiem Mēs eh, turamies pie mūsu ieteiktās pozīcijas un par eh, kom, pirmajiem diviem punktiem mēs eh, varētu panākt kompromisu un arī trešajā varētu būt elastīga pieeja, bet pašlaik nav, ir trialogā ir tā, ka vienošanās nav ne par ko, vai arī ir par visu. Un jau referents raksturoja situāciju. Mēs šeit redzam divas iespējas, un mēs dotu priekšroku tam, ka tiktu ieviestas licences, bet ar pārejas periodu uz 3 līdz 5 gadiem, un tad pēc šī laika visām dalību valstīm būtu jāpāriet uz licencēšanu. Arī tām, kurām pašlaik vēl ir reģistrācija. Mēs dotu priekšroku šādai iespējai, bet ja nebūtu vairākuma eh, šādam priekšlikumam, tad otra labākā iespēja iespēja būtu uh, divkārša sistēma, licencēšana un reģistrācija jau sākotnēji, bet pēc trim līdz pieciem gadiem notiktu vērtējums un tad kā daļu no nu, vērtējuma būtu uh, komisijas priekšlikumi uh, par to, kas būtu darāms tālāk un arī secinājumi par divām sistēmām. Tādā veidā mums būtu politikas veidošana, kas pamatojas uz faktiem un pierādījumiem, un mēs varētu izvērtēt abas pieejas. Un tad varētu harmonizēt uh, likumdošanu pēc eh, vēl rūpīgāka vērtējuma. Tāpēc, ja pirmā iespēja nebūtu pieņemta, tad mēs gribētu ieteikt šo otro. Pārējais ir atkarīgs no darba pie šī jautājuma, bet eh, mēs esam gatavi parādīt eh, vajadzīgo elastību visā šajā politikā lai varētu šo jautājumu veiksmīgi pabeigt. Paldies! Paldies, Šiferkungs! Tagad vārds eh, Dānijas prezidentūra. Paldies! Un eh, paldies eh, par informāciju iepriekšējiem runātājiem. Formālais trialogs jau sākās no Polijas prezidentūras, un Dānijas prezidentūras laikā vēl nav notikuši eh, neformāli trialogi. No Dānijas prezidentūras puses es varu teikt, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs, kā jau visi pārējie, kas ir saistīti ar drošības jautājumiem. Un mēs esam gatavi strādāt kopā ar parlamentu un komisiju, lai atrast eh, risinājumu Mēs ceram, ka nākošajā nedēļā jautājums tiks apspriests padomē, un tāpēc es arī klausos šodienas runātājs, lai atskaitītos eh, padomē par citu iestāju, citu institūciju nostāju. Nu, paldies priekšsēdi. Galvenokārt vēlējos sveikt Muldera kungu par izcilo prezentāciju, un jo īpaši par sanāksmēm vairākas ēnu referentu sanāksmes, kuras viņš vēlējās organizēt, un mēs daudz diskutējām par šo ziņojumu un po, padomes pozīcija, kas mm, šajos pēdējos arī polijas prezidentūras mēnešos nebija viegli un bija šī evolutīvā situācija un bija visai ierobežota mm, manevri iespēja mūsu politiskai grupai. Vēlreiz paldies Muldera kungam par skaidro prezentāciju un jo īpaši par jūsu pa pacietību un eh, spēju sarunāties. Paldies, Vīkstroms kundze. Chairman. Spring is... Paldies. Uh pavasars ir sācies vai nu šodien vai vakar, un pavasarī eh, cilvēki tīra peldbaseins vai pat eh, roku jaunus baseinus. Un es dzirdēju, ka tagad viena dalība valsts ir bloķējusi šo dosjē, eh, jo nav skaidrības par peldbaseinu tīrīšanas līdzekļiem. Ir ļoti svarīgi, lai drošība būtu eh, nodrošināta un lai sprākstvielu prekursori tiktu stingri ierobežoti. Un tagad mēs dzirdam, ka viena dalībvalsts peldbaseina dēļ ir nobloķējusi šo te priekšlikumu. Eh, šis jautājums ir jāatrisina un ir jābūt eh, citām iespējām, eh, kā iztīrīt basēnus, nelietojot šos sprākstvielu prekursorus. Paldies! Paldies par šo skaidro paziņojumu. Un, jā, pavasars ietekmē arī tos, kuriem nav peldbasēnu. basēnu Bet eh, tagad vārds referentam. Es varu teikt, ka es eh, uzskatu šo diskusiju par interesantu un es varu kolēģim, eh, es varu kolēģei nodrošināt apsolīt, ka mēs panāksim risinājumu attiecībā uz peldbaseiniem vienā noteiktā valstī, bet pašlaik es domāju, ka parlaments varbūt ir vairāk piekāpies nekā padome. Padome varbūt domā otrādi, bet es ceru, ka nākamajās, nākamajā padomas sanāksmē būs progress un ka mēs varēsim atrisināt šo jautājumu, jo jautājums ir svarīgs. Paldies! Paldies! Tātad sarunas turpināsies, jo e, mums vēl priekšā ir laiks, bet tagad mēs e, sāksim darbu 15. E, ar pārējiem dienas kārtības punktiem, kas ir palikuši. Paldies!